Okay, colleagues. Dargie kolēģi, atvainojos, ka ierados ar novēlošanos, nelielu novēlošanos. Nākamais darba kārtības punkts - kopienā izmantoto transporta līdzekļu maksimāli pieļaujamie gabarīti iekšzemes un starptautiskiem autopārvadājumiem došu vārdu Laifrīt kungam. President. Paldies, priekšsēdētāji. Cienamie kolēģi, kolēģis, kad es pieņēmu lēmumu kandidēt eh, par referentu šim ziņojumam, man tomēr viena lieta bija skaidra. Tas būs viens no ļoti strīdīgiem jautājumiem, ko vispār esmu piedzīvojis savā politiskajā dzīvē Eiropas parlamentā. Un pārsteidzošā kārtā līdz šim ir izrādījies, ka iespējams pretrunas varbūt nemaz nav tik lielas, kā es būtu domājis bet uh, izrādījās arī dažas citas lietas, kas manī izraisīja zinām izbrīnu. Veids, kādā notiek iecelšana par uh, referentu. Es uh, redzēju, ka bija arī vēl daži citi kas gan nebija deputāti, kas eh, nebija gluži apmierināti ar manu kandidatūru, jo tika domāts, eh, eh, jo viņi domā, ka es varbūt būšu ar, tādu, kā, ar tādiem kā jau aizspriedumiem vai iepriekšēju nostāju. Man drusku neapmierina arī tas, ko es domāju, kas varētu notikt ar šo dokumentu un kas tiešām arī apstiprinājās. Tas nav pamatots. Likuma priekšlikums no Eiropas komisijas puses, manuprāt, ir izstrādāts daudz par ātru Un uh, tagad beigu beigās varbūt arī kāds pret šo mēķi vai nodomu, bet vai par, bet šajā tekstā patiešām ir trūkumi. Ja šo tekstu mēs paskatāmies, kurš patiešām tagad ir izstrādāts un iesniegts, manuprāt, tur ir ieviesušos vairākas kļūdas. Neatkarīgi no tā tehniskā satura, esmu jurists, bet uh, man ir grūtības to, šo tekstu lasīt, jo viņš vietām nav skaidrs. Tas ir pārsteigti sagatavots, slikti sagatavots. Un gau galā eh, tam mērķim eh, viņš bieži vien arī runā pretī šis teksts, pretrunā ar mērķi, vismaz daļas no teksta, ja tos paskatās tuvāk, tad tas tā ir. Komisijas priekšlikumai vairākas daļas kas attiecas uz uh, pārvadājumiem, kravu pārvadājumiem, personu pārvadājumiem. Un uh, daži priekšlikumi no sākuma izskatījās ļoti labi un saprātīgi, savukārt citi vērtējot tos politiski, tie arī izrādījās pamatoti, bet daži savukārt nē. Ja mēs paraukāmies detalizētāk dokumentā, tad ir dažas pārsteidzošas detaļas, kas, manuprāt, Par tām vajadzētu diskutēt arī tagad un šeit, un lūdzu, ņemiet vērā, kolēģis un kolēģi, ja esat noskaņoti pozitīvi pret kopējo mērķi šim dokumentam, tad tomēr eh, diskusijā paraugieties uz tām lietām, kas eh, neatkarīgi no uh, starptautiskiem uh, eh, autopārvadājiem attiecībā uz smagajām kravas mašīnām vai uz uh, vieglākām transporta līdzakļiem, tas viss ir pretrunīgi. Tātad tagad es iešu pēc kārtas visam cauri komisijas priekšlikumu vairākas daļas, un vispretrunīgākā ir tā daļa, kas attiecas uz starptautiskajiem autopārvadājiem garākiem, uh, eh, garākam kravas mašīnām. Manuprāt, uh, tas attiecas arī uz smagām kravas mašīnām, smago pārvadājumu. Un, ja divas valstis tam piekrīt un abas valstis ir iesaistītas, tad tam ir jābūt saskaņotam. Komisija pieņem, ka tas neatstās būtisku saturu, uh, iespaidu uz uh, starptautisko konkurenci, jo tas attiec tikai uz divām valstīm. Manuprāt, kaut vai tikai šis viens pieņēmums ir gluži vienkārši nepareizs. Tas ir tādēļ nepareizs, jo, protams, ka ja ir divas valstis pieņem lēmumu veikt eh, savā starpā starptautiskos eh, pārvadājumus ar lielākām kravas mašīnām, smagākām kravām, tad citas valsts, kas to nedara, ir eh, ekonomiski sliktākā situācijā. Tas ir skaidrs. It īpaši attiecībā uz uzņēmumu, darbības iespējām, šis kritērijs būs eh, ļoti būtisks, kur šīs kravas mašīnas drīkst braukt un kur nē. Tātad viss šis pieņēmums, tēze, ka tas neatstās nekādu uh, eh, tautsemniecisku iespaidu, tas ir, manuprāt, nepareizi. Turklāt vēl jāņem vērā. Nav nekāda ietekmes uh, novērtējuma par šo priekšlikumu, ne ekonomiski politiskie vērtējumi, ne vidas politiskie vērtējumi, ne arī satiksmes politiskie vērtējumi. Kādu ietekmi tas atstās uz uh, to, ko visi, acīm redzot, esam vēlējušies, proti transporta pārcēšanu no sauszemes ceļiem uz dzelzceļu? Jūs jau varbūt varat pateikt, nu jā, tas neatsās nekādu ietekmi, viss paliks tā, kā ir, un būs mazāk uh, kravas mašīnas uz ielām, bet citi savukārt uh, teiks, jā, tad iespējas būs tāds, ka transports būtu pārējis no dzelzceļa atpakaļ uz ceļiem, bet nav nekāda ietekmes izvērtējuma. Parlaments uh, mēģināja savu, savu pētījumu veikt, bet uh, tas bija ļoti interesants šis pētījums, un lai vēlreiz to atgādinātu, gal galā šis pētījums neko nepalīdzēja. Tāda situācija tagad ir, kas ir pavisam skaidrs, un to komisija arī nav pieminējusi, ka šie lielās kravas mašīnas atstās negatīvi ietekmi uz eh, kombinētiem pārvadājumiem, uz saistītiem pārvadājumiem. Un, acīm redzot, eh, tas viss eh, neatbalstīs to, lai lielākas kravas mašīnas tiktu iesaistītas. To vajadzētu pateikt, bet tomēr es uzskatu, ka ņemot vērā visu šīs lietas, sagatavošanās darbs nav veikts labi, pietiekami labi. Un uh, komisijas izteiktais priekšlikums, teikšu atklāti, to ir vadījušas intereses, kas neatbilst visas sabiedrības interesēm. Otrā daļa arī ļoti interesanta, proti jautājumu par aerodinamiskajiem uzlabojumiem. Pirmā brīdī raugoties, tas ir kaut kas tāds, kur, ko var pilnīgi atbalstīt, it kā. Bet tomēr, ja paraugās detaļās, tad parādās vairākas lietas, par kurām vajadzētu diskutēt. Atkal jautājums par kombinēto satiksmi. Kā tas izskatās, ja aerodinamiskās eh, piekabes ir drīkst būt divas metrus garas, eh, aizmugurē un arī priekšā drīkst būt garākas, un kā tas izskatīsies, kad eh, kravas mašīnas tiks brauks pret vēja virzienu, vai tad tas tiks, būs kaut kāds kaitējums, vai to vajadzēs nomontēt nost? Un otrais jautājums ir par tehnisko pamatotību visiem šiem pasākumiem vajadzētu padomāt, kad tie atstās pozitīvu ietekmi ļoti garos braucienos ar lielu ātrumu varbūt, un kad tie vispār neko nedod šie pasākumi. Teikšu atklāti, ka par, arī par to nav nekādu pētījumu, nekādu secinājumu, kas būtu pamatoti. Un vēl beidzot runāt par sakojošo, ka īstenībā jau šis uh, regulējums jau ir 1230, 2012, kas skaidri nosaka, ka aerodinamiskajai piekabēm jau ir noregulējums. Bet visi, kas eh, būvē šādus transporta līdzekļus, esmu ļoti daudz runājis ar kravas mašīnu ražotāju, viņi saka, ka viņiem pilnīgi pietiktu ar šo jauno, ar šo jau esošo dokumentu, un jauni grozījumi vai konkurējoši likumi ar uh, direktīvas palīdzību īstenībā viņi uzskata, ka tas nemaz nav vajadzīgs. Trešais punkts, ko es vēlējos vēl pieminēt. tur tas nu, nav gluži viennozīmīgi. Esmu ļoti piekrīt tam, ka vajadzētu būt kravas mašīnām drošākām. Tur nav nekādu pretrunu ar komisijas priekšlikumu. Kas man šeit drusku traucē, ir, ka tad šie pasākumi, tie, tie ir paredzēti kā brīvprātīgi. Es domāju, ka ja ir drošības pasākumi, kas ir pamatot, tad vajadzētu diskutēt par to, ka tos ieviest kā obligāts pasākums visā Eiropā. Un es arī domāju, ka masas kontrolas jautājums ir uh, labprāt šeit paskatītos tālāk, tas arī ir svarīgs. Jautājums tikai, cik lielā mērā šie svaras masas sensori, kā tas tieši darbosies, es gribētu arī kaut ko izlabot darba dokumentā, cik lielā mērā ir tehniski iespējams eh, šos eh, svaru sensorus izmantot attiecībā kravas mašīnas, varbūt tas būtu labākā ielu sensori. Jautājums, kas par to samaksās vēl ir. Mums vajadzētu tādu sistēmu, kā vieglāk ir kontrolēt masu. Noslēgumā par deleģētiem tiesību aktiem, cik vien iespējams mazāk tos vajadzētu, kad ir runa par politiskiem lēmumiem, tad parlamentam ir jāpieņem lēmumu un nevis ar deleģēto tiesību aktu palīdzību jāpieņem lēmumi. Cienējamie kolēģi, dāmas un kungi, priekšādātāja kungs. Tas bija viss apkopojums par šo darba dokumentu. Kopsavilkumā būs ļoti grūti kaut ko izdarīt ar šo priekšlikumu. Es kopā ar kolēģiem un kolēģiem centīšos tomēr panākt rezultātu, bet es arī saprastu un esmu arī dzirdējuši šādu viedokli, ko izteikuši daži kolēģis un kolēģi, būs labāk saņemt no komisijas pamatotāku priekšlikumu, kas būtu labāk izstrādāts un tad varētu par to izstrā, iesniegt grozījumus. Priekšsēdētāji, liels paldies par šo ilgo laiku, kur saņēmu runāšanai, bet tā kā es parasti runāju ļoti īsi, tad es ceru, ka tas netraucēja. Paldies! Before... Paldies, pirms dot vārdu ēnu referentiem. Gribu teikt, ka pie mums ir ieradušies viesi Malta, so no Malta turisma asociācijas mēs šorīt tieši runājam par turismu, tādēļ man ir ļoti liels prieks eh, jūs sveikt šajās debatēs. Eh, varbūt ēnu referenti varētu izteikties pēc iespējas lakoniskāk, jo mēs vēlamies eh, organizēt arī vēl uzklausīšanu. Savārums kungs no ETP, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī referentam par šo darba dokumentu. Tagad mēs varam par to apspriesties. Es galvenokārt eh, runāšu par pirmo darba kārtības punktu, par pirmo punktu jūsu dokumentā un vēlējos pievērst jūsu uzmanību uh, dažiem aspektiem, kas man rada problēmas. Es īsti nesaprotu, ko jūs vēlaties ar to pateikt. Pirmām kārtām, kāds ietekmēs tautsaimniecību, runājot par uh, garākiem un lielākiem šiem eh, kraus automobīļiem pārobežu režīmā. Es gribēju pavaicāt, vai tas ir arguments, kas tiek izmantots visā ES. Ja tas kaut kādā veidā ietekmēs ekonomiku divās dalībvalstīs vai vienā, nu vai 20 dalībvalstīs, tā ir milzīga atšķirība. Kurš no tā vispār būs ieguvējis? Nu, man tas Es īsti to tāpat nesaskatu. Otrām kārtām. Darba dokumentā jūs teicāt, ka aizliedzot šādu pārobežu satiksmi starp dažām dalību valstīm, nu, ka tur kaut kas tiek aizliegts, bet komisija tieši pretēji atļauj, lai dalību valstis varētu piekrist šādai kustībai, lai būtu kustība starp divām dalību valstīm. Uh, Tādēļ es īsti nesaprotu, kādēļ komisija te kaut ko būtu aizliegusi. Treškārt, citējot jūsu darba dokumentu, lai saglabātu dalību valstu tiesības uz subsidiaritāti, vajadzētu aizliegt šādu garāku mašīnu pārvietošanos starp divu valstu robežām. Nu, ja es pareizi izprotu uh, subsidiaritātes jēdzienu, uh, varētu vēl pārtildoties, ka to īstenībā var traktēt pilnīgi pretēji. Ja, dalī, ja mēs aizliegtu šādu uh, smago automašīnu kustību, tas tieši pretēji ierobežot dalību valstu subsidiaritāti. Tie bija trīs galvenie argumenti, ar ko gribēju jūs iepazīstināt, un tas man arī sagādā raizes. Savādāk runājot par aerodinamikas uzlabošanu, nu, tas ir patiešām ļoti vērtīgi. Jūs teicāt, ka mums nevajadzētu aizmirst arī to, vai šie automobili ir piemēroti attiecīgiem laika apstākļiem, lai tie ir pietiekami droši. Jā, tas viss ir pamatoti. Tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos. Jūsu darba dokumentā jūs vēlaties ieviest uh, obligātus pasākumus. And, um, uh, would... Runājot par uh, traktora kabīnes uh, iekārtojumu vai, vai lielumu un uh, par. View, they should be Runājot par uh, svēršanas iekārtām, kas atrodas uh, pašā transporta līdzeklī, tie ir daži no galvenajiem jautājumiem, kam es vēlējos pievērsties, un jūs noteikti jau būsiet dzirdējuši, ka nu, esmu nedaudz atturīgi noskaņots. Paldies, dārgie kolēģi, seši runātāji ir pieteikušies, septiņi jau. Maisners kundze. ar Senalaus kundzi jau runātāju skaits ir izaudzis līdz astoņiem cilvēkiem. Es negribu atvēlēt debatēm vairāk laika, nekā es biju ieplānots. Bet varbūt šiem astoņiem cilvēkiem nevajadzētu atkārtot uzklausīšanā pilnīgi visu to, ko viņi pateiks tagad. Es varētu būt nedaudz e, negants, ja jūs patiešām atkārtosieties, ja jūs uzklausīšanā teiksiet tos pašus argumentus, ko tagad. Mums patiešām būs uzklausīšana pēc īsa laika, un tagad Benjons liberāļu vārdā. Lūdzu, neilgāk par tres, trīs minūtēm. E, priekšsēdētāji kungs. Vai... Kolēģi, atgriežoties pie Laišrīda kunga izteikumiem par procesu. Mēs skaidru un gaišu pateicām, tad, kad mums bija pirmā ēna referenta tikšanās, ka mēs vēlēsimies uzlabot šo dokumentu. Un domāju, tas ir pilnīgi pareizi, ka mums ir jānāk par šo darbu dokumentu. Un īstenībā uh, man uh, tā īsti paprātam nav šo lielāko automobīļu. Uh, pieļaušanu uz Eiropas ceļiem, tas noteikti dalību valstīm uh, radīs papildus izmaksas, viņiem vajadzēs uzlabot infrastruktūru, uzturēt ceļu, ceļus, un tas patiešām varētu radīt visai nopietnas izmaksas, bet mums ir jāpiedāvā pragmatisks risinājums un uh, pietiekami labi darba apstākļi. Tālāk daži vārdi par subsidaritātes principu. ja Austrijas ceļi un Austrijas pilsoņi, ja viņiem tā tad eh, um, šie lielie automobili nav paprātām, tad nu, viņus nevajadzētu piespiest eh, tos pieņemt un ļaut tiem pārvietoties pa Austrijas teritoriju. Tātad subsidaritāte ir jāievēro un piekrītu savarmas kungam, ka. Ja divas valstis atļauj eh, pārvietoties eh, lielajiem kraus automobīļiem eh, pāri vienu otras robežām, tad būtu patiešām neloģiski, ka vajadzētu krāvu pārkravāt no viena automobīļa otrā, tad, kad tas ir čērsojis kādas valsts robežas. Mums ir jāievēro subsidaritātes princips un. Ja mēs Mēs varētu runāt par to, ka eh, šādi eh, transporta līdzekļi netiek pieļauti, ja tie nav atļauti, un dalība valsts varētu noteikt, ka uh, ir kādi īpaši ceļi, pa kuriem brauc tieši šie lielie automobīļi, un, protams, ir jābūt piemērotai infrastruktūrai. Tas tad, tad varētu ļaut ievērot subsidiaritātes principu un atstāt to dalību valstu pārziņā. Un, ja, piemēram, infrastruktūra neatbilst visiem standartiem, tad eh, šos, eh, šīs mašīnas tur uh, nebraukātu. Tālāk aerodinamika, tas noteikti ir jāiekļauj šajā tekstā. Un tas ir neapstrīdami Um, ka te nedrīkstētu būt nekāda ļaunprātīga izmantošana. Tas varētu būt uh, obligāts uh, pasākums, bet ir jāatstāja pietiekami ilgs pārejas laiks un jārunā arī par lielākajām krausmu mašīnām. Tālāk, ja mēs runājam par svaru, bieži vien mašīnas pārvadā pārāk lielu svaru. Es varētu atbalstīt to, ka ir šie svara sensori un ka tie ir jāievieš obligātā kārtībā, bet mums ir jāveic ietekmes izvērtējums, kā jau teica Laihstrīdi kungs. Ir ir ļoti daudz dažādu tehnoloģisko iespēju, bet jāparūpējas, lai tās būtu uh, pietiekami lētas un. Mēs runājam par uh, oglekļa izmešu inovācijām, tātad vajadzētu samazināt izmaksas uh, un nedrīkstētu pieļaukušies jaunās tehnoloģijas izmaksas tikai paaugstina tālāk runājot par šo konteineru izmēriem 44 reiz uh, eh, 80, bet domāju, ka šeit ir jāievies ierobežojumi. Gribēju pateikties referentam, ka viņš turpina darbu pie šī dokumenta. Paldies, Krāmerkungs. Jā, es bedanku. Jā, paldies, protams, referentam par ziņojumu un arī par izklāstu. Vispirms par subsidiaritāti. Protams, ka mums ir vajadzīgi Eiropas noteikumi. Mums ir 40 tonnas ierobežojums, tad ir arī garuma ierobežojums, kas ir visā Eiropā noregulēts, eh, jo citādi kāda valsts varētu pateikt, jā, mēs pieņem tikai 350 tonnas, un tad visi no Eiropas Savienības nevarētu braukt šajā, iebraukt šajā valstī. Jo tas jau nu gan būtu brīnišķīgi subsidiarietāte. Tas dot viņiem vieniem labumu un citiem atkal negatīvi ieteikumi. Tādi ir Eiropas notiekumi, tie ir arī spēkā. Izņēmums eh, ir, bija Somija un Zviedrija, jo viņiem tas jau bija un tik pateicis, ka jūs, jūs teritorijā to drīkstat darīt, bet tas arī ir viss. Tādēļ ir skaidrs, ka ir nepieciešama Eiropas notiekumi. To komisārs pirms trim gadiem pats ir teicis un pēkšņi sakarā ar lobby izdarīto spiedienu viņš pieņem citu lēmumu. Uh, Un to visu nevar pieņemt. Otrais punkts. Protams, ka šāds dokuments eh, ietekmes novērtējumu neizdarīt, tad rodas jautājums, kas būs ar izmaksām? Kas ar to visu notiks? Es gribu, lai būtu pamatojums, es arī gribu zināt, kāda būs situācija. Austrija saka, ka viņam jāsamaksā 5 miljārdi, tad komisijai jāpadomā, kā viņi to grasās finansēt un kāds vispār virzīsies uz priekšu. Un, protams, Mēs esam par to, lai ietaupītu izmešu emisijas, bet pirmkārt, aerodinamiskajās izmaiņas, kādēļ nav bijis pētījums eh, par eh, esošiem daudzumiem aerodinamiskajās izmaiņās, par to, ka mazāk eh, CO2 tiktu emitēts. Vispār viņiem tas nenāc prātā. Šis arguments tiek izmantots, lai būtu, dabūtu šo garumu. Un tā kā nav ietekmes izvērtējuma, kas notiks kombinētajā transportā, kas notiks ar uh, transporta pārcelšanu no sauszemes ceļiem uz dzelzceļu. Šie aerodinamiskie izmaiņas varbūt, ka mēs varētu ietaupīt 1% CO2 emisijas, bet ja tas šāda vispārējā pārlikšana no viena ceļa uz otru 30-40%, kur tad ir tas labums? Es labprāt gribētu zināt, kādu ietekmi tas atstāja, bet nekā nav, nav nekāda ietekmes izvērtējuma. Protams, ka drošības pasākumi un uh, masas pārbauda mums ir ļoti svarīgi Tas ir elementārs jautājums, tas ir ļoti būtisks, bet komisija saka, nē, tas viss ir brīvprātīgi, to mēs nedarīsim. Tur vajadzētu rīkoties, tur vajadzēja reaģēt, it īpaši attiecībā uz masu, kā to pārbaudīs. Mēs bijām šādā punktā un tur dzirdējām, ka ir kravas mašīnu vadītāji, kas ātri piezvanījuši kontrolas iestādēm, saka, lūdzu, kontrolējiet mani, ja 17 stundas braucu, mans priekšnieks neļauj man apstāties, man sūtījā brauc tālāk. Tāda ir pašreizējā situācija, un komisija ignorē to un saka, nē, tas nav nekas. Uh, un uh, drošības pasākumi paliks brīvprātīgi. Ietekmes izvērtējums ir absolūti nepieciešams, tā nav. Un ja mēs panāksim uh, vienošanos, ka tas būs, tad es būtu ļoti par to. Paldies. Okay, that's the shadows done. Going on to the members. Not members, can you try and stick to two? Esam ar ēnām tikuši galā. Pērkara kungs uh, tagad lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Vispirms sirsnieks paldies referentam, jo es domāju, ka viņš tiešām runāja par tiem kritiskiem punktiem, par kuriem ir vērts diskutēt. Gribētu īsumā pieminēt trīs punktus. Pirmkārt, tāpat kā referents jau pieminēja, komisija domā, ka, ja ir starptautiskie pārvadījumi, tie tiktu pieļaut, tas neatstāt nekādu ietekmi, saka komisija. Esmu pārliecināts tāpat kā referents, ka tas ārkārtīgi ietekmētu situāciju. Un patiešām konkurences spiediens ļoti pieaugtu. Iedomājieties, ka vās, kas ir ziemeļos no Alpiem un dienvidos no Alpiem, milzīgās kravas mašīnas pieļautu, tad spiediens uz tām valstīm, kur ir eh, šie būvniecības pasākumi izraisīt milzīgas izmaksas, tad viņas būtu zem milzīgas spiediena. Tas nav vienkārši, tā nav, tikai tie valsti, no kuras es esmu, bet daudzas valstis šeit ir skārtas, ietekmētas. Tas nozīmē, ka šeit rastos konkurences spiediens, un tas jau nav mēķis, kas mums būtu jāsasniedz, jo no tā rastos situācija šāda. Tas ir mans otrais punkts, kas pēdījumā nav ticis pieminēts, kā infrastruktūras pielāgojumi patiesībā tādā gadījumā radītu tautsamnieciski uh, nepareizu situāciju. Ja pieaugtu izmaksas, tad Austrijā būtu vajadzīga vairāk nekā 5 miljārdi, lai sagatavotos jaunajai situācijai, lai šāds transports vispār būtu iespējams. Un tas viss ir eh, nepamatoti. Es gan sapratu, ka tas pats instrumentu kopums eh, Somijā vai Zviedrijā ir pamatots. Gribētu uzdot jautājumu, vai varbūt pietiktu ar dalību valstu noteikumiem un nevis visas Eiropas likumu. Trešais punkts, ko gribu pieminēt, ir problēma ar eh, intermodalitāti. Mēs investējam Trans-Eiropas tīklos un mēģinām pēc iespējas vairāk eh, tā satiksmes eh, satiksmi dabūt uz sliedēm. Bet mēs šo koncepciju apgāžam, mēs to neiztenojam, jo tas, tas īstenībā būtu pamatots, tas būtu nozīmēt atslodzi, bet ja mēs to neņemam vērā, tad tas radīs vēl lielāku budžetu slogu dalību valstīs. Paldies. Ertu kungs. Paldies priekšsēdētāji kolēģis un kolēģi, saka Pirkert. Ertu kungs. Daudz punkti, kas tik pieminēti jau tika pateikti par aerodinamiku. Protams, ka tam ir jābūt ļoti labi atbalstu, ka šeit ir jābūt, tas jāna, rezultātam ir jābūt eh, saskaņotībai, ir jābūt tā, ka satiksme pāriet uz dzelzceļu. Es atbalstu arī jauno formu, kas attiecas uz eh, vadītāja kabīnu, vilcēja kabīnu, jo tad būs mazāk ievainojumu, mazāk eh, negadījumu. Un atgriežos arī pie tā, ko jūs teicāt priekšsēdētāji. Nevis, nevajadzētu atkārtot to pašu, kas tika jau pārunāts, tā kā tika pētījums prezentēts, bet tas ir ļoti svarīgs punkts šajā ziņojumā. Šis ziņojums principā ir labs. Šis ziņojums patiešām ir ļoti labs darbs, tur ir paveikts, bet gal galā šis eh, ziņojums beigu, beigās neparāda pareizi līdz ar to to, jo tur nav pievienot šie starptautiskie, šie pārobežu pārvadājumi. Un eh, daži atsakās atbildēt šo jautājumu proti, uh, vai būs panākts šis pārnesums no cita transporta uz dzelzceļu vai nē. Un par to nav ietekmes izvērtējuma, vispār nav komisijas ietekmes izvērtējuma nekāda, un tik ilgi, kamēr tāda nebūs, šī problēma paliks un neatrisināsies. Esmu cieši pārliecināts, ka būs šis pārnesums uz dzelzceļu. Gribētu pieminēt detaļas, ko tas nozīmē attiecībā uz izmaksām, infrastruktūrē dažādās dalību valstīs un arī par drošības tematiku, bet vienu punktu gribētu šeit pieminēt proti uh, ka daudzi pārvadātāji iespējams mazie un vidējie nemaz neapzinās, ko tas gal galā nozīmēs, kad pavisam lielie sāks darboties šajā jomā un investēs lielajos pārvadātājos, lielajās mašīnās. Gribētu šeit pieminēt uh, avīzi no Vācijas, tas ir uh, eh, lēkraksts uh, eh, par transporta un loģistiku pārvadājumiem, viņi atbalsta šos kravas pārvadājumus, raksta par to, un šeit viņi raksta ļoti svarīgu lietu, ka tās mašīnas, kas tagad brauc dienā, tur ir apjoms 500 kilometri dienā. Gribētu atgādināt Bāto grāmatu. Tur tika teikts, ka eh, tās, tiks, mēs no 300 kilometriem gribam pārcelt uz dzelzceļu. Tas ir eh, kontraproduktīvi. Un eh, tie, kas atbalsta šos lielos kravas pārvedumus, tie arī to pašu saka. Es domāju, komisijai par to vajadzētu kaut ko teikt, jo citādi netiks lietas atrisināts. Paldies! Nā. Maižnieks kundze, divas minūtes. Jā, paldies. Gribu drusku šeit ietaupīt laiku, jo runāšu tieši tam īsi un neko neatkārtošu. Domāju, ka ir svarīgi šajā jautājumā apskatīt uh, visas medaļas puses. Mūsu referents teica, uh, Leicvīda kungs teica, ka dokuments pārāk ātri izstrādāts. Un uh, nevajadzēja šeit iekļaut startautisko pārobežu aspektu. Es gribētu atgādināt, uh, ka tie, kas ir uzņēmēji un uh, nodarbojas ar pārvadājumiem, Viņam vajadzēja būt drošība, kas kaut kādā ir pieļaus pārobežu pārvadājumos, kas ir jā un kas ir nē. Ir ļoti daudz uh, pieredze un šeit uh, arī pētījumus tas parādās, ka ir pozitīvs efekts uh, attiecībā uz pārnesumu un uh, ir arī runa par to, ka tiešām brauc arī garākas kravas mašīnas visur Eiropā, bet mēs, piemēram, izmantojam arī kuģus kanālos un upēs, bet to jau var izmantot tikai to, kur tas ir. Un ja kāds to nevēlas izmantot, tad pārvadātājiem vajadzētu pielāgoties šai situācijai, bet šādi iespēja pastāv efektīvu uh, satiksmi dabūt, varbūt kaut kādu citu variantu, par to vajadzētu padomāt. Paldies, Kohokungs. Jā, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka cilvēki no politikas negaida to, ka, lai viņi uzzinātu, kas ir iespējams, kas nav iespējams. Viņiem ir tiesības, viņi gaida risinājumu priekšlikumos, risinājumu priekšlikumus par to, kāds varētu būt transports uh, uz, uh, pa ceļiem uh, drošāks. Un šeit ir noteikti jāizvirza ietvaru nosacījumi, jāizstāt priekšlasījumi jauniem transporta koncepcijām. Vajadzētu būt arī obligāti šiem braucēju as, atbalsta sistēmām, tam visam jābūt drošam. Vēl vienu lietu gribētu teikt. Referents teica, ka nav ietekmes izvērtējuma, nav nekas eh, eh, teikts par tematu, par kombinēto satiksmu, nekas nav par pārvietošanu no sauszemes uz dzelzceļu. Protams, tas viss ļoti žēl. Paldies! Kolēģis, kolēģi. Kolēģi. Sānalovas kundze. Divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Pacentīšos iekļauties jūs atvēlētajā laikā. Pirmām kārtām saku paldies Laikprīda kungam par ļoti nepārprotamu atzinumu. Un, ja runājam par spiedienu, ko izjutīs kaimiņu valstis, ko kolēģis pieminēja, jā, tieši to vēlējos pasvītrot. cik svarīgi ir pārcelt transportu uz sliedēm, ja e, tātad e, brauciena attālums pārsniedz 300 km. Tāpat arī atbalstu uh, sistemātisku svēršanu šiem te uh, kravas uh, automobīļiem, jo smagais autotransports ietekmē ceļus un pie mums Slovākijā šoseis ir vienkārši drausmīgā stāvoklī. Uh, Paldies, Lāha eh, kungs. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka man īstenībā nevajadzēja iejaukties eh, diskusijā ar šiem pro, eh, pār un pret argumentiem, jo tie jau visi ir pazīstami. Un šajā sanāksmē bieži vien tie ir pieminēti. Ierobežos uz trīs punktiem. Pirmkārt par subsidaritāti. Noteikti jā, esmu par to. Bet kolēģim Pirkaram piekrītu, cik ilgi kāda valsts, tīpaši, ja tā ir strateģiski nozīmīga starp citām valstīm, cik ilgi tā var pretoties konkurences piedienam. Arī tranzīta valsts šeit varētu pieminēt. Es domāju, ka tautsēmnieciskā ietekme š, būs tāda, ka šo konkurences spiedienu nevarēs ilgi izturēt. Otrakārt, es domāju, ka tie, kas ir par to, 45 pēdu konteineri Tieši tur nav ietekmes izvērtējumu no komisija, proti, ka vajadzētu veicināt uh, starpmodālo satiksmi, un šie 45 pēdu konteineri tos vajadzētu atbalstīt, lai, um, jo nav iespējams uh, šeit novērtēt, kāda tam būs ietekme attiecībā uz kravas mašīnām, un ļoti lielās kravas mašīnas arī šeit par to vajadzētu ietekmes novērtējumu pētījumu uh, kur vajadzētu to uzsvērt. Trešais un pēdējais punkts - piemērs. Ceru, ka kolēģi ziņojumu sastādot ņēma vērā, ka pašreizējā likumdošanā esam atļāvuši 40 tonnas 44 dalību valstīs, bet Beneluks valstis ir vienojušās, jo Beneluks valstis kopš 87. gadi tur jau ir pārobežu 44 tonnas Francija ir ieviesusi 1. janvārī 2013. gadā arī to ir ieviesusi, un tas būs pāro, pārobežu jomā, tas nebūs pieļauts. Tas izriet no 12. apsvēruma aktuālajā likumā, pašreizajā likumā. Es domāju, ka to nevajadzētu sajaukt ar patiešām lielajām kravas mašīnām. Paldies! Paldies! Pirms eh, dod iespēju izteikties eh, komisijai, pats no sevis arī vēlējos šo to piebilst. Izskatās, mm, tātad iepazīstoties ar pētījumu, iepazīstoties ar ekspertu viedokli, tad izskatās, ka visa argumentācija par labu šiem mega vilcējiem ir eh, lētums. Un eh, es eh, pilnīgi noteikti neesmu starp tiem, kas vēlas, lai ceļu sauszemes transports kļūtu lētāks. Es pilnībā pievienojos referenta pozīcijai šajā jautājumā par šiem mega vilcējiem. Subsidaritāte tas ir labi un jauki, bet uh, tik un tā gala beigās mēs paliekam pie tās situācijas, ko Benjona kungs uh, minēja, ka šiem te mega vilcējiem vilcējam eh, nāksies atdurties un apstāties pie robežas, ja otrā valstī šādam, šāds megavilcējs nav tiesīgs pārvietoties. Eh, tā kā eh, tā muļķīgi sanāks, tur būs jāpārkrauj šī krāva. Un nav iespējams ar šādu sistēmas konstrukciju garantēt to, ka šāds vilcējs var pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Eh, būs neziņa, būs neskaidrība. Eh, tā kā šeit ir eh, jābūt ļoti vienkāršam risinājumam, vai nu jā, vai nu nē. Un šai ziņā piekrītu Maiklam, ir vajadzīga Eiropas līmeņa noteikuma, citādāk nekas nesanāks. Mēs atvēlam ļoti daudz laika šeit transporta komitejā, lai iestātos par subsidiaritāti. Bet uh, no otras puses nevar arī ar to aizbildināties, tikai tāpēc, ka jautājums ir nērts vai sarežģīts. Uh, Eh, manā pozīcijā, manā, mana pozīcija ir vienkārši, es nevēlos, lai šādi mega vilcēji braukātu pa Eiropas ceļiem. Un eh, tātad pētījums, kad, kad tas tika prezentēts, eh, mums tātad šī tā pētījuma pārstāvis norādīja, ka viņš grib runāt kā cilvēks no ielas, nevis kā ekonomists. Un, bet ir skaidrs, ka palētinoties uh, sauszemes transportam, sociālās izmaksas, netiešās izmaksas pieaugs, un ir svarīgi to ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Ir jāsaprot visas šīs izmaksas, kādas radīsies. Neviens par to nav izteicies, neviens nav izteicies par to, kas seks uh, šīs te uh, sociālās izmaksas. Nodokļu maksātājs, nu tas ir skaidrs. Un uh, ziemeļ uh, eh, rietuma Anglijā uh, man galva sāp dzirdot, kā visu laiku brauc garām uh, smagais transports. Es negribu, lai neviena kravas mašīna braukātu pa manām tuvējām, tusējām šosejām, un lielākā daļa no tām brauc tukšā. Uh, citi mēģina mums iestāstīt, nē, vajag vēl lielākus vilcējus, vēl lielākus kravas automobiļus. Es nesaprotu, uz kāda pamata, ar kādu argumentāciju Un tieši tāpēc, ja un ņemot vērā nēsošo infrastruktūru, šeit, nu, man it ir nemaz nepatīk tā doma, kas šeit tiek piedāvāta. Bet, raugoties komisijas dokumentos, mums ir jābūt uh, piesardzīgiem tā, lai, tā teikt, eh, bēbīti neizgāst ar visu ūdeni, kas ir vannā. Ir tur kaut kas labs arī šajā priekšlikumā. Nu, vienkārši šī teksta autori mēģināja tur to kaut kā visu samest kopā, visam pa virsu uzlikt vēl šos te mega vilcējus, un mēs labi atceramies, kāds bija sākotnējais plāns - pieteikt šo ideju vienkārši. Un mēs teicām, nē, paldies. Un ko tad viņi darīja? Viņi to mēģināja tagad eh, iebīdīt šeit, eh, kur ir runa par svāru un gabarītiem. Eh, nu, tāds viltīgs gājiens Un tieši tāpēc eh, neieciklēsimies uz šiem mega vilcējiem, eh, neaizmirsīsim to, ka te ir daudz pozitīvu elementu. Un, nu, eh, vārds komisijas pārstāvim ekonomu kungam. No, nu, lai jums veicās. Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu no tās vietas, kur jūs pabeidzāt, sakot, ka ir šeit arī atsevišķi pozitīvi elementi. Un, uh, Eh, es labi sapratu, kāds noskaņojums valdīja šajā zālē, kad eh, lielais vairums klātsošo referents un eh, pārējie klātsošie, kas izteicās, norādot, ka, piemēram, priekšlikumi par aerodinamiku, par šo normu izpildīju, ievērošanu, ka tie ir apsveicami, vēlami, un cits jautājums ir par to, kā to panākt. Eh, tās ir tikai divas sadaļas, eh, bet tās tika tātad vērtētas pozitīvi. Arī jūs nu pat norādījāt, ka mm, ir šeit eh, pozitīvi priekšlikumi, kā rezultātā varam nonākt pie situācijas, kur uzvarētāji ir visi. Un šī brīža direktīvas pārskatīšana piedāvā iespējas panākt mazākus izmekš, izmešus, lielāku drošību, pāredzamību ražotājiem un tā tālāk. Trešais elements par kuru diskutējāt eh, diezgan ilgi, eh, par eh, lielāku pieļaujamo smago auto garumu. Mūsu izpratnē tas nav nekas jauns, tas nav nekas jauns, ko mēs esam šeit mēģinājuši iemānīt. Mēs to saprotam kā kaut ko tādu, kas izriet no šī brīža priekšlikuma. Un, nu, protams, par to var strīdēties, bet uh, mūsu izpratnē tas nav nekas jauns, un tāpēc nav arī ietekmes izvērtējuma. Uh, tas uh, ir kaut kas tāds, kas jau ir eksistējis šī brīža tekstā, un komisijas ieskatā uh, šeit eh, mēs neieņemam nekādu viennozīmīgu nostāju. Jā, garāk, lielākam garumam vai nekādā gadījumā nē lielākam garumam. Šeit uh, tātad subsidiaritāte. Uh, mūsu interesē situācijas, ka tiek šķērsot robežu, uh, tātad jautājums, kas jārisina divu valstu starpā, vienā robežu šķērsošanas punktā, tā teikt, uh, Lūk, un visbeidzot priekšsādātāji, mēs tāpat arī rūpīgi sakojām sarunai, kas noritēja iepriekšējā komitejas sanāksmē, kur tika apspriests pētījums, tika atzīts, ka tas neļauj izdarīt uh, subjektīvus secinājumus un uh, ka jānotiek politiskā plānošanas līmeņa sarunai. Un tāpēc priecājamies par to, ka referents ir uh, sagatavojis savu pozīciju un uh, vēlāk eh, varēsim eh, noturēt jau sarunas citā līmenī. Paldies! Paldies, referenti, vai vēlties eh, ko īsumā piebilst? Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es biju drusku atturīgs, bet man tomēr vairākas lietas vajadzētu skaidru pateikt. Tas, ko komisija tikko teica, man tomēr drusku saniknoja. Īsumā viss bija skaidrs kamēr, līdz kamēr atnāca Kalas, vai arī kamēr transporta lobijas aizgāja pie Kalas. Mums bija likums, kas 4-5 gadus lieliski darbojās, nebija nekāda vajadzība to mainīt. Ar lielu vairākumu šeit parlamentā tas tika pieņemts, kā tas tagad ir spēkā, un tad atnāca Kalas un visu sajauca. Viņš mēģināja vispirms to visu pārinterpretēt, šeit viņu neatbalstīja parlamentā, un tagad viņš tādu vāju priekšlikumu bez jebkādas sagatavošanās, bez uh, jebkādiem pētījumiem, un jūs, Koha ko, kungs, sakāt, jā, ir pētījumi, protams, ka ir, e, un ir 50 pētījumi, kas, kur kaut kas ir teiks, bet es labprāt gribētu tādu vispārīgu, godīgu ietekmes izvērtējumu no komisijas puses, un nevis uh, kaut kādas e, pētījums, ko ir pasūtījuši sazinkās, un varbūt dzelzī uzņēmumu, un tad arī vidas lobbyis tos ir pasūtījis. Taču zināms, tas, kurš ir samaksājis par šo pētījumu, tam arī šajā. Uh, Eh, pētījumā taisnība, bet komisija ir jāatbalsta objektivitāte, un, bet tā to nav paveikusi. Es to nesaprotu. Izmēs to saprotu, bet tas nav nopietni šādā veidā strādāt. Un nu, tā ir lielā problēma, kas mums tagad ir. Vienkārši pateikt, jā, mēs esam vienkārši pateikuši ko tas nozīmē, kā tam jābūt, tā ir nekaunība. 4-5 gadus tas ir labi darbojies, un ir, visu laiku ir bijis skaidrs, kā tas ir domāts. Tas, ko kolēģis pirms manis teica, uh, es to atbalstu, parasti es šādā veidā neizsakos. Pavisam īsi. Tas, ko teica kolēģis un kolēģi sākumā, es uh, eh, netiešu neko tiem, kas līdzīgi to uzskata kā es, bet tikai tiem, kas uh, teica kaut ko savādāku. Divas lietas gribētu teikt. Protams, ka runa ir par to, kā tas atstās kopējo ietekmu uz Eiropas tautsēmniecību. Es domāju, ka tikai loģiski pamatoti, ka tie, kas uh, izmanto šīs uh, kravas mašīnas, tad viņiem būs ekonomiskais labums, sarezumā tie, kas nebraukā ar šīm mašīnām. Subsidiaritāte, kā teica Kramerkungs, tā, tas nav vienvirziena ceļš. Ja mēs nosakām šeit noteiktu robežu limitu ar pamatotiem izņēmumiem Somijai un Zviedrijai, tad tas ir spēkā visur, jo citādi notiks tas, ko teica uh, viens kolēģis, jau ka valsts aizies lejā uz 3,5 tonām, ja tā domā, ka tas ir pamatoti. Tātad tam jābūt spēkā ar pamatotiem izņēmumiem, vai arī katrs dara, ko grib. Neviens, uh, neviens nezin, ko tas nozīmē, bet katrs kaut ko grib darīt. Es domāju, ka ir svarīgi lai mēs atrastu saprātīgu risinājumu. Esmu pateicīgs par priekšlikumu, kas nāca no kolēģa Beņinona. Varbūt tādā virzienā tas tiešām varētu arī iet. Paraudzīsimies. Domāju, ka kaut kādā tas būs eh, sarežģīts lēmums, ko mēs darīsim. Man labāk patiktu, teikšu to vēlreiz, ka tas būtu labāk bijis sagatavots. Tādēļ es arī saprotu tos, kuri uh, saka, nu labi, atstāsim visu, kā ir. Tas būtu, zinām, iemeslu dēļ žēl, bet eh, nevajadzētu brīnīties, ka kā komisija ir saukus uz parlamentu, tādu atbalstu arī saņem. Paldies! Nu, ko, tad 5. novembrī būs uh, ziņojuma uh, mēlraksts, 20. novembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, balsojums uh, transporta komitejā februārī, balsojums plenāra sesijā vēl tātad tiks apstiprināts, visticamāk aprīlis. Nu, lūk, grafiks uh, jums tagad ir aptuveni zināms, uh, līdz pat uh, pēdējai iespējai mēs uh, spiedīsim 5. novembris, 20. novembris Lūk, un tagad varam ķerties pie šīs sarunas otrās puses. Tā, tā teikt, mūsu mini uzklausīšana eh, šajā te konkrētajā jautājumā. Eh, Berghartā kungs, Nilsēna kungs, eh, Hodaka kungs un Tauca kungs, lūdzu, tā teikt, ieņemiet starta pozīcijas. Nu ko, jaunieši. Šis ir eh, pirmais, eh, pirmā paneļa diskusija, kas veltīta aerodinamikas jautājumiem, tā kā ceru, ka tā noritēs tādā draudzīgā gaisotnē, teiksim tā. Ja eh, jūs būtu tik laipni iekļautos piecās minūtēs, tad es būtu ļoti pateicīgs. Nē, nē, Komisija, vai jūs vēlties vēl ko teikt? Eh, vai gribat vienkārši varbūt atkārtot to, ko jūs teicāt? Nu, re, tā jau man likās. Nu, paga. Piecas eh, minūtes ir maksimālais runāšanas laiks, es jums noņemšu mikrofonu. Un eh, tad arī sāksim ar Nielsen kungu, bet tagad vērts komisijas pārstāvjiem ekonomu kungam. Un es te iedarbināšu pulksteniem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt komisiju teikt uh, ievadvārdus uh, šajā uzklausīšanā. Es esmu šeit, lai iepazīstinātu jūs ar būtiskākajiem elementiem mūsu priekšlikumā, un to es arī vēlos darīt, proti sniegt jums, eh, zinām, ieskatu jautājumā, kas ir iekļauts jūsu darba kārtībā. Tātad priekšlikuma galvenais uzdevums Eh, kas mums vispār lika kaut ko darīt lietas labā, piedāvājot eh, grozīt eh, spēkā sošo direktīvu par masu un gabarītiem no 98. gada. Pirmām kārtām degvielas efektivitāte panā, uzlabojuma panākšana caur aerodinamiskiem uzlabojumiem. Otram kārtām sekmēt intermodalitāti un trešām kārtām padarīt vienkāršāku tātad eh, normu ievērošanu un pāraudzību. Turklāt mēs arī piedāvājam, š, caur to visu, eh, piedāvājam eh, nostiprināt tātad grozījumus vilcēju kabīņu konstrukcijā, paredzot labāku tātad pārskatāmību no kabīnes, uh, Eh, paredzot eh, arī dažādus eh, drošības risinājumus, piemēram, trieciena absorpcijas zonas un tā tālāk, kas pasargātu kā šoferīšu, tā citu ceļu satiksmes dalībnieks negadījuma gadījumā. Tā tad ir paredzēts jau agrīni iedzīvināt zaļas un uh, drošas, drošus eh, tātad, principus eh, tātad, projektēšanā un būvniecībā atbilstīgi sabiedrības vajadzībām. Lūk, piemērs eh, - ietaupījumi degvielas izteiksmē caur aerodinamiskiem uzlabojumiem, kā kravas sastāva priekšgalā tā aizmugurē. Uh, Tas eh, šeit ir iespējams panākt apmēram 10% degvielas ietaupījumu. Tāpat arī vēlos pasvītrot, eh, ka, ņemot vērā to, kas izskanēja iepriekšējā sarunā, mēs nepiedāvāsim uh, maksimālo tātad pieļaujamo kravnesību uh, paaugstināt. Un uh, tik runāts arī par intermodālumu transportā pārvadājumos. Uh, to esam skatījuši īpaši rūpīgi Eh, Komisijā ir izveidota īpaša šāda darba grupa, kas šobrīd eh, strādā pie, tieši pie tehniskajām specifikācijām, un ir tiek piesaistītas visas, eh, itin visas interesētās puses. Un tagad par normu ievērošanu un izpildi, enforcement. Šeit īpaši pievēršamies maksimālajam pieļaujamam svaram. Šeit šis aspekts nepārprotam ir mūsu uzmanības centrā, paredzot daudz eh, tādas mērķtiecīgākas, precīzākas, trāpīgākas eh, kontrolas un inspekcijas un svāra ņemšanas iespējas. Mēs tāpat arī vēlamies noteikt minimālu automātisku svāra ņemšanas uh, intensitāti un tāpat arī vēlamies uzlabot pārkāpumu, tātad uh, sankciju uh, harmonizāciju un arī atbildības eh, tātad eh, sadalījumu starp eh, tātad šoferi un pārvadātāju un piedāvājam arī tātad noteikti šo te pieļaujamo svāra pārsniegumu vienas tonnas apmēram un par uh, supergarajiem uh, kravas sastāviem uh, neko nepiebildīšu, tikai to, ka ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un komentāriem turpmākajā sarunā, ja jums rastos šādi jautājumi un komentāri. Paldies. Nu ko, tad Startautiskā kravas pārvadājumu savienība Maikls Nilsens. Lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties eh, šajā sarunā. Tātad eh, smagā kraus transporta svars un gabarīti. Mēs būsim tie, kas no jebkādām pārmaiņām tātad normatīvajos aktos cietīs visvairāk. Mēs uzskatām, ka pārskatīšana ir nepieciešama, ir daudz ūdeņu aizritējis kopš 96. gada Un e, mums visiem ir jādomā par to, kā sasniegt Eiropas transporta politikā izvirzītos mērķus, proti 60% CO2 izmešu samazinājumu 2050. gadā. E, mēs zinām, ka transports ir vienīgā e, nozara, kas ir gājusi soli priekšā laikam, laika prasībām ar mūsu tātad Eiro 5, Eiro 6 izmešu normām Eh, esam panākuši būtisku samazinājumu kopš 70. gada, 2004. Eh, gadā mīnus 36%. Un eh, tātad zaļināšana, draudzīgums videi, mūsuprāt, ir mērķis, uz kur jāiet, un tas ir sasniedzams mērķis. Ir jābūt multimodalitātei, līdz kopmodalitātei, bet tas ir iespējams tikai un vienīgi caur efektīvu sadarbību. Par ko tad mūsu izpratnē ir šī direktīvas pārskatīšana? Eh, mūsu izpratnē šeit galvenais uzdevums ir piedāvāt instruments, piedāvāt iespējas eh, saimniekot zaļāk, braukt zaļāk, pārvadāt kravas zaļāk, vidē draudzīgāk. Eh, samazinot degvielas patēriņu, CO2 izmešus, uzlabojot aerodinamiku. Pētījumu netrūkst, neviens neapstrīd to, ka ir iespējami ieguvumi un uzlabojumi protams, vislielākie ieguvumi būs vidēja, vidēja attāluma un liela attāluma pārvadājumos. Eh, komisijas piedāvājums šeit mums ir absolūti pieņemams. Eh, tātad dažādi atbrīvojumi no maksimālā svara normām. Eh, nu, šeit mēs pie, varam daļai pieņemt to, kas tiek piedāvāts kabīnes dizaina ziņā, tātad runājot par alternatīvās degvielas dažādiem transportiem ir ļoti svarīgi runājot par to, ka nav pieļaujama maksimālā svāra audzēšana, nepieļaut to, ka tiek samazināts maksimālais pieļaujamais svārs. Uh, un uh, ņemot vērā tātad jau panāktos uzlabojumus pārējot uz eiro 6, es domāju, ir pamatoti pieļaut uh, zināmu maksimālās pieļaujamās masas palielinājumu. Šīs normas nedrīkst bremzēt jauninājumus un tā akli muļķīgi iestāties par dzelzceļa lobija interesēm Tas nebūtu prātīgi. Es domāju, ir jāpateic skaidri un uh, gaiši. Uh, Eiropas Savienības uh, sauzemes ceļi uh, gādā tikai par 0,17% no visa ES iekšzemes transporta. Kombinētais transports 1,78%. Un uh, šeit uh, nedrīkstētu pieļaut to, ka tas uh, transports, kas pārvadā 75%, drīkst tikt cauri sveikā un neieviest jauninājumus un dusēt uz lauriem. Uh, Um, konkurence starp uh, sauszemes transportu un dzelzceļa transportu ir niecīga. Ir, protams, daži spoži izņēmumi. Un uh, tagad dzelzceļš ir mazliet uh, zaudējis uh, savu proporciju uh, par spīti uh, tātad uh, atbalstam. Aerodinamika un EMS To apliecina prakse no, no pašiem uzņēmējiem. Eh, tiek norādīts, ka 32% ir eh, tātad eh, braucienu samazinājums, degvielas patēriņš samazinājums par 15%, CO2 izmešu 15% samazinājums. Tātad EMS tas ir brīnišķīgs līdzeklis, uz kuru ir jāspiež vēl tālāk. CR Fraunhofer institūts norādīja, ka Vācijā vien uh, ir iespējami, iespējams ietaupīt 6 miljārdus automobīļa kilometru pateicoties eh, šiem te risinājumiem. Eh, īpaši eh, aerodinamikas un EMS uzlabojumi nodarēs daudz modālajā transportā. Ja EMS tiktu bloķēts, tas nozīmētu, ka kravas tādējādi tiktu aizdzītas uz autoceļiem un līdz ar to dalībvalstīm pienāks brīvs iespējas izšķirties, pa kādiem ceļiem tiek pārvadāti ceļi. Nedrīkst eh, tā nepamatoti iestāties par vienas vai otras nozares kaut kādām interesēm. Un visbeidzot, 40 sekundes man vēl ir atlikušas. Mums ir eh, pienākums eh, sekmēt jaunājumus katrā transporta nozarē ir tā visa rezultātā esam nonākuši pie lielākiem kuģiem, pie garākiem vilcieniem, uh, Eh, pie pasažieru vilcieniem, kas pārvedā vairāk eh, pasažieru. Tā kā es domāju, nedrīkst tā nepamatoti stāties pretī šai tendencei arī uh, autokrautu transportā. Šeit ir tātad teikšana jādod dalībvalstu. Dalībvalstīm nedrīkst kaut kādu tādu muļķīgu apsvērumu dēļ stāties mm, ceļā progresam. Paldies! Paldies Nielsen kungam! Nākamais Ivāns Hodaks no eh, Eiropas eh, automobīļu ražotāju asociācijas. Lūdzu, jums arī 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man patiešām liels prieks atrasties jūsu vidū. Paldies, ka esat mūs uzvaicinājuši, lai mēs varētu jūs iepazīstināt ar savu redzējumu par šo direktīvas projektu. Mēs pārstāvam 15 lielākos autoražotājus, tie ir 12,9 miljoni tieši un netieši nodarbināti cilvēku, 26 miljārdi tiek izmantoti um, izpētēji un attīstībai. Jūs redzat uz ekrāna, kurus uzņēmumus mēs pārstāvam - Dāfi, Veko, Volvo, Volkswagen, Scania, Man un Daimler. Most of them also global companies. Un eh, šie uzņēmumi darbojas arī globālā kontekstā. Ja mēs runājam par uh, smagajām automašīnām Eiropā, uh, tā, protams, ir uh, globāla nozara. Mūsu galvenā nozares daļa mūsu uzņēmuma atrodas Eiropā, bet mēs darbojamies Japānā, Brazīlijā, Latīņa Amerikā, Korejā un tā tālāk. Uh, Mēs esam tehnoloģijas līderi. E, tas, ko teica iepriekšējais runātājs par CO2 samazinājumiem, par emisijām, uh, Es domāju, ka mēs esam veikuši pietiekam daudz samazinājumu, un mūsdienās mēs ražojam arī eh, drošākās kravas automašīnas pasaulē. Domāju, neviens man neiebildīs. Un, protams, arī eh, daudz darba vietu tiek garantēts tieši šajā nozarē. Ir piedāvāts likumdošanas projekts. Mēs saprotam, eh, ka pašreizējā likumdošana tika sagatavota 90. gados, tā jau ir morāli novecojusi, tādēļ tā ir jāaktualizē. Protams, ir jārunā par uh, nākotni šajā nozarē. Mums ir jāsagatavo tāda likumdošana, kas uh, piedāvā nozarē noteiktību. Uh, likumdošanai jābūt stabilai, bet pietiekami elastīgai. Uh, un domājam, ka mēs īstenībā varam būt priecīgi par piedāvāto uh, likumdošanu. Atkāpes, uh, dalībvalsts certifikācijas pasākumi, nu, šeit netiek piedāvāta pareizā pieeja, ir nepieciešama visas ES uh, pieeja, Eiropas Savienības prasības par aerodinamiku uh, nav pieņemamas. Un mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienībā vajadzētu uzstādīt šādas prasības. Un jāņem vērā uh, UNEC VP29, tas ir fórums, kur tiek apspriestas šādas globālas prasības un uh, aerodinamiskie uzlabojumi šeit. Jūs redzat, kādi pārpratumi pastāv. Uh, Ja mēs runājam par kabīni, tiek runāts, ka varētu par 1 līdz 3 procentiem uzlabot degvielas ietaupījumu un labākās kravas mašīnas varētu sasniegt 1%, bet ja mēs runājam par motoru, tad ir iespējams izmešu ietaupījums pat par 5 līdz 6 procentiem. Protams, mums ir jāplūko, kādas izskatās šīs kravas mašīnas uzņēmumi, kas darbojas mūsu asociācijā, ražo kabīnes, nevis uh, kravas kastes, bet mums ir jāplūko šīs kravas mašīnas kā viens vesels, lai uzlabotu aero, aerodinamiku. Kādi vēl pārpratumi Uh, valda šajā pasaulē, proti, ka aerodinamiska kabīne noteikti nenozīmē to, ka aerodinamiska būs visa mašīna, ir jāplūko visa automašīna vienā veselumā, tā tad runāt gan par kabīnu, gan par piekabēm. Un, un neviens īsti nav definējis, kas tad ir aerodinamiska konstrukcija, un, protams, jāsaka, ka uh, šo mašīnu izmantošanas veidi uh, mainīsies, piemēram, kā tie tiek izmantot Eiropā vai ar ārpus tās. Ja mēs runājam uh, par standārtiem, kas ir balstīti uz uh, veiktspēju, uh, tam ir jābūt galvenajām principām, direktīvā un visās prasībās. Ja mēs runājam par esošo uh, regulāciju, tur ir eh, regulējumu, tur jau ir runāts par eh, kabīnēm, jūs te redzat visu schēmu, kā ir jābūt iekārtotai kabīnē, kur jāatrodas gaismām, kur jāatrodas spoguļiem un tā tālāk. Šeit jūs redzat arī dažādas drošības prasības, jaunās tehnoloģijas, sensori un tā tālāk. Uh, Noslēgumā daži vārdi par aerodinamiku. Jā, man ir vēl 14 sekundes atlikušas. Lai iegūtu atkāpes un dalību valstu certifikāciju, eh, mēs nedrīkstam pieļaut fragmentētu pieeju Eiropas Savienībā. Mēs nevēlamies eh, ieviest eh, prasības attiecībā uz aerodinamiku, kas būtu derīgas tikai ES. Ir jā jāceļ pašreizēja kabīnes garuma ierobežojumi, tā pašā laikā neuz, nepalielinot kraunesību. Ir jāatsakās no garuma ierobežojumiem, kas tiks izmantot, lai uzlabotu aerodinamiku un tā pašā laikā jāprūpēs par degvielas izmantojumu efektivitāti. Paldies! Thank you very much, Mr. Odak. Next. Paldies Odaka kungam. Tagad Viljams Tots no organizācijas transporta un vīde. Lūdzu, jums 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Focus on one specific aspect of the commission. Paldies. Eh, es gribēju runāt par to priekšlikumu, kas ir saistīts ar mm, eh, kabīnēm, runājot par kabīnēm. E, tātad, ja jūs runājat par kabīnu, tad jūs uzreiz iedomājaties tādu ķieģeli, akmenīti. Un visi domā, kādēļ tad visas uh, kraus mašīnu kabīnes ir tādas kantainas, un vai patiešām uh, tādai kabīnei ir jāizstās, vai, ir vai tā ir vislabākā forma. Jūs dzirdējāt, ka Eiropā ražotās kraus mašīnas ir drošākās pasaulē, bet tās joprojām nav optimāli, tās nav simtprocentīgi drošas kabīnes ir eh, neefektīvas un uh, nedrošas, jo tās nav aerodinamiskas. Ir arī daudzi tā sauktie aklie leņķi, kad uh, nav pārdzams viss ceļš, tad rodas nelaimes gadījumi, un kad notiek nelaimes gadījumi, uh, tad dieži vien tie ir ļoti smagi, maigi izsakoties vēl. Tādēļ varētu runāt par šo uh, šiem drošības apsvērumiem es, protams, varētu runāt par to, ka vairāk eh, kā 4000 cilvēku zaudēja savus dzīves 2011. gadā tieši smago mašīnu avārijās un 53% no. Um, Velosipēdistiem, kas iet bojā Londonā, ir gājuši bojā tieši saduroties ar kraus mašīnu. Es domāju, mēs visi varam būt viens prāts, ka kaut kas ir jādara, ir eh, kaut kas jādara lietas labā, un tas ir iespējams. Jāsaka, ka eh, šī kantainā kabīnes forma nav iecirsta akmenī, var jau veidot arī citas kabīnes. Mēs, protams, varam grozīt likumdošanu, mēs varam to darīt pietiekami viedi. jāpiedāvā ražotājiem citas iespējas, pārveidot kabiņu konstrukciju, izmantojot aerodinamiku un padarot mašīnas drošākas. Un, ja tas tā tiks darīts, ja būs tāda, tādas labākas kabiņu konstrukcijas, tad pirmām kārtām varēs uzlabot redzamību un samazināt šo aklo tumšo leņķu skaitu, tas samazinās nelaimes gadījumus un var uzlabot Mm, arī šo veiktspēju sadursmes gadījumā. Ja, piemēram, tagad uh, uh, kraus mašīna uzbrauc pa, kājām gājējiem, tad 70% gadījumu viņš pakļūst zem kraus mašīnas. Nu, bieži vien viņam šādā scenārijā nav iespēja izmantot, bet ja uzlabos šo kabīnes konstrukciju, tad īstenībā uh, ir iespējams šo nelēmas gadījumu skaitu samazināt līdz nulei. Un ja būs uh, labāka kraus mašīnas konstrukcija, būs labāka aerodinamika un tiks patērēts mazāk degvielas un tas radīs mazāk izmešu. 3 līdz 5% varētu būt šis uh, uzlabojums. Nu, varbūt uh, jums šie skaitļi nešķiet pārāk iespaidīgi, bet uh, tomēr gada laikā ietaupījums ir visai ievērojams. Es saprotu, daudzi uzskata, ka kraus mašīnas ir jāpadara labākas, un daudzi man noteikti piekritīs, ka tas ir pareizais veids, kā rīkoties, bet, nu, ko darīt? Diemžēl komisijas priekšlikums nav pilnīgi ideāls, tas piedāvā tikai pusi no risinājuma. Galvenā problēma ir tāda, ka komisijai aerodinamika ir pats svarīgākais aspekts un drošība tiek atstāta otrajā plānā. E, ja tiks e, domāts par aerodinamiku, tad dalība valsts var ieviest arī e, drošības prasības, bet jāsaka, aerodinamika mašīnai braucot pa pilsētu nav tik svarīga. Eh, un līdz ar to nevajadzēs ievērot papildus drošību, un lauku reģionos eh, šīs kraus mašīnas nekļūs drošākas. Līdz ar to eh, drošība netiks uzlabota tajās vietās, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Tādēļ ir mm, jābūt obligātām drošības prasībām, kas attiecas uz visām krāvas mašīnām, protams, pēc zinām pārējais posma. Un noslēgumā daži secinājumi. Pirmām kārtām, lai gan Eiropas uh, kraus mašīnas varētu būt uh, drošākās pasaulē, tās joprojām nav pietiekam drošas, ir iespējams panākt vairāk, ja būtu optimālāka. Uh, mašīnu konstrukcija, tad varētu uh, glābt gan dzīvības, gan samazināt uh, degvielas patēriņu, kā arī CO2 izmešas. Protams, ir jābūt obligātām drošības prasībām attiecībā uz visām kraus mašīnām, kā to minēja referents Leichtfried kungs. Tādā šis priekšlikums ir. Lieliski iespēja Eiropai padarīt uh, kraus mašīnas uh, drošākas, lētākas uh, un vidēji draudzīgākas, un mēs gribam, lai šīs izmaiņas uz mūsu ceļiem notiek pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Paldies! Tagad starptautiskā kombinētā transporta savienība Mārtiņš Burkhārds 5 minūtes. Jā, als Ausgangspunkt. Kā tāds iziespunkts visai diskusijai jāņem vērā daži pamatdati. Esmu to šeit eh, apkopojis, kad kravas mašīnas ar aerodinamiskiem papildinājumi 1 līdz 3% mazāk CO2 izmet. Es saku 1 līdz 3%, nevis 8 vai 5, kā tas šeit tiek teikts. Kādēļ? Jo lielākā daļa pētījumus eh, pētīja kravas mašīnas, kas brauc 90 km stundā, vai arī ir kravas mašīna, kad nepateica, ar ko viņi to salīdzina. Viņi nekad to nav salīdzinājuši ar kravas mašīnām, kas ar šodienas mērogiem uh, jau izmanto aerodinamiskos elementus, tā kā šādā veidā ir pārāk augstas gaidas, pārāk augsts šis līmenis tiek sagaidīts. 35% mazāk enerģiju, enerģijas efektivitāte, tur visi ir ierēķināts iekšā un daļa no atjaunojumiem enerģijām Mīnus 75% attiecībā uz CO2 ir novērsts, piemēram, dažās valstīs ar Austriju, kur ir daudz ūdens spēkstacīju, ir mīnus 90%. Tas nozīmē, ka ir jāzina, ka pārnesums uz kombinēto transportu visefektīvākais pasākums, tādēļ ārkārtīgi svarīgi, ka aerodinamiskie papildinājumi ir savietojami ar kombinēto transportu. Gribētu norādīt to, ka pa dzelzceļu mēs jau esam pie robežas tuvu, jo ir ierobežējumi gaismas tāpas profilā, tur ir kritiski platums un augstums. Gribētu parādīt dažus attēlus. Piemēram, puspiekabes, jūs redzat, cik maz vieta šeit ir sānos vēl vagonā. Mums ļoti ir jāmēģina cik vien zemu šos vagonus dabūt, lai varētu šeit veikt transportu ar puspiekabēm. Arī pa lauku ceļiem, pa, pa ceļiem, sazemes ceļiem ir gan izvēl nemaz nav vieta, ne pa labi, ne pa kreisi, ne arī augstumā. Tādēļ svarīgi attiecībā uz platumu un uh, augstumu nebūtu nekādu izmaiņu, citādi vairs nevarēs šīs vienības izmantot kombinētajā satiksmē. Gribētu norādīt uz to, ka ir šeit kodifikācija, mēs ar katru centimetru rēķināmies, ir tīpaši, kas ir, ja runa par platumu un augstumu. Uh, Un šeit ir tāda kodifikācijas plāksnīte P386, tas nozīmē, ka šeit vismaz attiecībā uz šo posmu nemaz nav 4 metri, bet tikai 3 metri 86 drīkst braukt. 4 metri jau dažos eh, posmos, ceļa posmās jau sagādā problēmas. Šeit, kad ir runa par um, eh, eh, maksimālu robežu attiecībā uz masu, jo eh, ne visi šoferi var kontrolēt, eh, cik daudz svars ir šajā, bet, bet eh, kravas mašīnai pašai viņi jau nevar vienkārši tā nejaušības pēc būt 10 cm garā vai 5, 5 cm platāk, jo tur ir tā saucamā nulles tolerance. Šeit daži attēli, lai parādītu, ka īstenībā ir ļoti daudz jau aerodinamikas iespējamas jau esošajos gabarītos un masās un nav nepieciešams. Īsumā pētījumiem vajadzētu parādīt, kādiem mums ir vajadzētu papildus garumi, varbūt kā divi metri aizmugurē vai priekšā, vai tas dotu ievērojams uzlabojumus. Turklāt vēl ir arī tā, ka kravas mašīnas nebrauc uz lieku ļoti lielu ātrumu un garus posmus, ir tīpaši tajos posmos, kur kombinētais transports dod daudzas pārnesuma iespējas. Šeit ir transports no trans, tranzīts Šveice, tur parasti 300 km, tur ir vairāk nekā 60% ir pa dzelzceļu. Tas nozīmē, ka ir iespējams daudz ko pārnest uz um, kombinēto transportu un uz izdevīgākiem veidiem. Noslēgumā es gribētu teikt, ka aerodinamiskie papildinājumi ir īpaši ierīces ir īpaši, ja tās pārsniec to, kas jau tagad ir iespējams, tas ļoti maz ietekmē CO2 samazinājumu. Un vispār, ja tas ir, tad, at, tad ja ir gari posmi un ātri ātrumi, tur, kur var kombinētais eh, transports tos vairāk sasniegt, jo vienu transporta veidu pārnes uz ko, kombinēto, tas dod tikpat daudz kā 24 kravas mašīnas, kuras aprieko ar aerodinamiskajiem iekārtām, var tādā pašā, to pašu sasniegt. Svarīgi ir, lai ietvernosacījumi Eiropā būtu izveidot tādi, ka, lai nebūtu, mēs neapdraudētu transporta panesumu, jo tas visvairāk kaut ko dod. Un aerodinamiskajās ierīces, ja tās uh, pārsniegtu tos gabarītus, kādi ir līdz šim, uh, tad vajadzētu nodrošināt, lai tās būtu savietojams ar kombinēto transportu un neapdraudētu kombinēto transportu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Būs tagad jautājumi un atbildes. Laifstrīda kungs, Savāra kungs, Benjon kungs. Uh, Lūdzu, celiet roku, ja vēlaties runāt. Uh, Katram došu divas minūtes, un pēc tam uh, visi viesi varēs uh, katrs izmantot arī divas minūtes, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem. Laišķīt, kungs, divas minūtes. Much, Mr. Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es īsti nesaprotu, vai patiešām visu uztvēru pareizi, vai jūs patiešām teicāt, ka pašreiz spēkā esošā likumdošana ražotājiem ir pietiekami laba, ņemot vērā inovācijas un aerodinamiku, un komisijas pašreizējais priekšlikums īstenībā nemaz nav nepieciešams. Vai patiešām es jūs sapratu pareizi vai tieši otrādi pārpratu? Un jautājums Burkhard kungam. Nielsen kungs teica, ka šie, šīs krāvas mašīnas kas tiek pārvadāts arī ar vilcienu, tur īstenībā komisijas priekšlikums neko daudz neietekmēs, vai jūs tam varat piekrist un vai jūs esat pret to. Thank you. Paldies. Savārmas kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. So be... Daudz vēlas, lai tiktu veikts ietekmes izvērtējums. Protams, ar to mēs neiepazīsimies šodien, bet man rodas jautājumi. Cik daudz īsti mēs zinām? Zinām par to, kādas būtu atšķirības, proti, ja mēs neņemt vērā komisijas priekšlikumus, kā mēs varam būt pārliecināti, ka, piemēram, eh, vairāk kustības notiks tieši pa sliedēm, nekā, eh, ja netiktu iesniegts komisijas priekšlikums. Vai jūs saprotat, ko es vēlos pateikt? Tā tad. Ko mēs īsti varētu panākt ar šo likumdošanu? Runājot par eh, CO2 emisiju samazināšanu, par citiem ieguvumiem. Bet ja mēs noskalotu to līdz podā komisijas priekšlikumu, eh, proti mēs nevēlamies vairāk eh, ceļu transportu, mēs vēlamies vairāk, lai vairāk tiktu pārvadāts pa dzelzceļu, protams, tā tas ir. Ko tad es gribu? Es gribu lai būtu pieņemti loģiski politiski lēmumi, kas atļautu plaukt Eiropas ekonomikai un lai mēs ar saviem bērniem varētu piedzīvot tādu nākotni, par kuru varam atļauties samaksāt. Un, protams, ir jāpārvadā daudz preču un gribēju pavaicāt. Ja mēs eh, noraidīsim komisijas priekšlikumu, ko mēs iegūsim? ja vai patiešām eh, izdosies vairāk preču pārvadāt tieši pa dzelzceļu. Paldies, Benjona kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām jautājums Burkharta kungam. So... Ko tad viņš īsti vēlējās mums pateikt, runājot par aerodinamiku? Ko ir iespējams uh, iegūt, runājot arī par uh, šo dažādu transporta veidu izmantošanu? Uh, Ja mēs runājam par intermodalitāti, protams, apvienotajā karalistē konteineri tiek eh, pārvietoti, piemēram, no smagās mašīnas uz eh, vilcienu. Mēs eh, vienkārši neuzkraujam visu smago mašīnu uz vilcienu. Vai jūs esat domājuši arī par šādiem intermodāliem jautājumiem, par dažādu transporta veidu izmantošanu? Uh, bija daži jautājumi par pilsētas transportu. Nu, varbūt tas nedaudz ietekmēja manu redzējumu uz to visu, bet vai jūs esat izpētījuši, kādas varētu būt izmaksas, ja tiktu um, ieviest papildus drošības prasības, runājot arī par mazākām kraus mašīnām? Un tāpat vēlējos pavaicāt par drošības un aerodinamikas parametru kom kombinēšanu, vai tie ir savietojami, vai šeit ir kaut kāds pretruns, ja jūs mēģināt ievērot abus principus, gan drošību, gan aerodinamiku. Hoda kungs un Nielsen kungs, es nezinu, kurš no viņiem to īsti teica runājot par kabīnes konstrukciju. Dynamics. The... Ja runājat par aizmuguri, par pašu trēleri un par kabīni, eh, kas varētu ļaut ietaupīt vairāk, ka tieši mašīnas aizmuguras eh, konstrukcijas mājiņa būtu izdevīgāk nekā kabīnas konstrukcijas mājiņa. Ja mēs runājam par eh, lieliem kravu, pār, par lielu kravu pārvadāšanu, par lielgabarītu kravām, uh, ir jādomā, kā šo kravu vispār ievietot automašīnas trailerī, un tad te nevar visu tik vienkārši pārvietot Lichtenbergers kundze divas minūtes. Jā, herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. Man jautājums ekspertiem, kuri šeit pamatoja, teica, ka liels ietaupījums būtu rēķinot naudā, ja tiktu iemontēti aerodinamikas ierīces. Ja tas tā ir, kādēļ, taupības iemeslu dēļ, pārmontējot, pārbūvējot eh, kravas mašīnas, kādēļ tas netiek darīts automātiski, vai tad tiešām ir vajadzīga atļauja šo centimetru vairāk, lai autoražotāji to darītu? Tas taču ir absurdi. Ja patiešām ir runa par 1500 eiro ietaupījumu, tad parastajā mašīnu apmaiņā, tad tas atmaksātos, ja rēķinu uz gadiem. Ceturmetrs vai metrs tas arī nevar būt. Mēs zinām, ka šodien uh, vidējā krava, kravas mašīnā nav tik liela, kā aizņemt 100%, bet kādreiz ir 70, 80, kādreiz pat tikai 40% ir dažādi eh, skaitļi, tā kā šis eh, ceturtmetrs, tas, tas arī nevar būt. Vai šeit runa par principu, vai eh, kā tas izskatās? Otrais jautājums. Raugoties uz infrastruktūras pasākumiem, kas ir nepieciešami, ja piemēram augstumu un platumu palielina kombinētajā transportā Tā no, tas noteikti ir ideālais variants, bet noteiktiem ceļa posmiem, kur ir uh, tuneļi, ir pamatoti arī varēt uh, pārkraut uh, kravas mašīnu, ja, piemēram, slikts laiks, tad tas ir pamatoti. Kādas izskatās ar izmaksām attiecībā uz vagoniem? Kādas izskatās ar izmaksām par infrastruktūras pārbūvēm? Vai pašlaik ir aprēķini jo tam ir nozīme. Pēļņa būs dažiem lieliem transporta operatoriem, bet zaudējums, protams, būs sabiedrībai. Kā, kam par to viss būs jāsmaksā? Next is Mr. Koch, two minutes. Koha kungs, divas minūtes. Paldies, priekšēdētā ir apgalvojums, ka būtu ļoti lieli infrastruktūra izmaksas, ja būs eh, pieļautas garākas kravas mašīnas. Nilsen kungs, ja kravas mašīnas eh, nebūs platākas, augstākas, bet tikai garākas, vai tad patiešām ir nepieciešams kaut ko mainīt infrastruktūrā? Thank you, Mr. Paldies, Kaha kungs. Maisneres kundze, divas minūtes. Paldies, runa ir par to, ka mēs tagad sakām, protams, mēs gribam intermodalitāti. Var striedēties par to, uh, tieši kāda, uh, kāda, vei, kāda veida, kāda kombinācija. Fakts ir tāds, ka visur nav dzelzceļa lietas, visur nav uh, ūdenceļi. Mums ir jāveido sauszemes transports, uh, cik vien iespējams saudzējošāks. Un mēs vēlamies atsevišķos transporta līdzekļos panākt inovāciju, lai viņi būtu draudzīgāki vidē. Tādēļ piekrīt Nilsenkungam, mums nevajadzētu aizkavēt inovācijas eh, kādā konkrētā transporta jomā, jo iespējams eh, tas iespējams nav savietojams ar kādu citu. Burkārt kungs teica pareizi. Transporta pārnesums dod eh, visvairāk, bet visu to nevar izdarīt, jo tā transporta apjoms pieaugs un tik daudz dzelzceļas liežu mēs, mēs nevaram izbūvēt, un tik daudz ūdenceļu mēs nevaram aktivizēt. Tādēļ pareizi, ja mēs pasakām, ka ar šiem aerodinamiskajiem gaisa plūsmas iekārtām, e, tās izmantojot, tas tiešām varētu samazināt emisijas e, uz sauszemes ceļiem. Mums to vajadzētu atļaut arī tad, ja varbūt atsevišķi gadījumos tas nav savietojams ar citām modalitātēm, bet vai tad tomēr nav pareizāk teikt, ka mēs vēlamies iet tādā virzienā, kas atbalstītu zaļāku transportu uz sauszemes ceļiem. Manuprāt, tas ir pamatoti. Mr. Kramer, two minutes. Kramer, kungs, divas minūtes tiek teikts, ka garākie ir e- aerodinamiski, tādēļ emisija tiek ietaupīta un drošība tiek palielināta, bet no nu, Burkhārta dzir kungas dzirdēju, tas jau tagad ir jau esošie garumā, tādēļ gribat uzdot jautājumu ražotājiem, kādēļ jūs nesat koncentrējušies uz tiem pasākumiem, lai mēs panākam to, kas jau ir esošie garumā un vispārējais. To mēs varētu arī nedarīt. Tas pats attiecas uz eh, transportu un vidi. Kādēļ jūs eh, nedariet tā, ka tur vai, eh, veiktu būt pētījumi, lai tas, kas ir, to varētu jau īstenot, varētu koncentrēties uz garākiem. Protams, ka tie ir bīstamāk, ka viņiem ir lielākas problēmas un garākām uh, uh, krāsmašīnām ir vajadzīgs uh, uh, kaut ko darīt. Tātad par starptautisko apvienību. Jā, Vācijas eh, parlamentā tika prezentēta uh, argumentēts pētījums. Vācijā ir 20 tūkstoši um, šiem eh, ļoti lielajiem megavilcējiem nav vietas, kur tos novietot. Un šiem dēļ ir šeit teiks, ka tādēļ tos nevajadzētu, bet tur tikai darīt spiediens. Kāds ir jūsu uh, viedoklis, vai šī darba un atpūtas laiks, vai tas viss ir jāmaina, kā tas viss varētu notikt. Pēdējais punkts emisijas. Ja jūs salīdzināt, ko, kas ir noticis kopš 99. gada satiksmē, emisijas ir augušas par 29%, ražošanā par 34% samazinājušās. Ja ceļu satiksmē, ja paraugāmies, 30% ir no visa transporta, uh, ja 71% nāk no turienes, ja vispār jūs gribat aizsargāt eh, klimatu un jūs gribat saviem bērniem un bērnu bērniem tiek, ka viņiem vajadzētu perspektīvu, tad mums patiešām ir jāpārnes transports uz dzelzceļu, jo tas tiek aizkavēts, to mēs šodien dzirdējam. Un būs vēl daudz lielāks CO2 rezultāts nekā panākot šos mazos minimālos uzlabojumus, tad mēs ejam pa nepareizo ceļu. Es gribētu skaidru atbildi uz šo. Paldies. Rikai, two minutes, Tom. Rikai kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja eh, Burkharta kunga teikto sapratu pareizi, viņš eh, tātad vēlas teikt, ka eh, tātad tas viss var kavēt, traucēt intermodalitātei, vairot harmonizācijas trūkumu, harmonizācijas ieviešanu. Un ka lūk, tiek nodarīts kaitējums dzelzceļam, Bet es vēlos uzdot šādu jautājumu Tota eh, kungam. Mēs nemaz nerunājam par to, ko, ko par to visu domā citi ceļu satiksmes eh, dalībnieku. Miljoni, miljoni eiropiešu ir autovadītāji. Un eh, šādu te mega vilcēju uzlikšanu uz ceļiem uh, noteikti izraisīs eh, noteiktu citu šoferīšu reakciju. Un, eh, protams, vīdes, saimnieciskie un citi apsvērumi ir ļoti būtiski, eh, bet neviens nav iedomājies par to, ko domāšu autobraucēji. Tā kā paldies Tauta kungam par visu informāciju, ko viņš mums ir sarūpējis, bet uh, Eh, es pilnīgi noteikti vēlētos eh, saņemt nepārprotamu statistiku, kāda ir, kāds ir negadījumu skaits, eh, cietušo skaits, bojā gājušo skaits, kādas ir tendences, kādas ir aprēķini, mm, kāda ir scenārija, kā var mainīties tātad šī tā melnā statistika un 295 eh, eh, miljoni šoferis noteikti ir eh, spēks, ir tāda in interešu grupa, kurai ir ko teikt par šiem visiem plāniem, kā uz autošasajām, tā arī pilsētvidē. Paldies! Nu ko, tad viss pēc kārtas Nilsena kungs jūs rīcībā divas minūtes atbilžu sniegšanai, un kā tas ir bijis arī līdzinājās uzklausīšanās, ja vēlaties eh, sniegt eh, plašāku atbildi, tad eh, noteikti mūsu dargie kolēģi priecāsies, ja to sarūpēsiet praktiski. Jā, paldies. Protams, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem arī rakstiski. Eh, mēs eh, viennozīmīgi uzskatām, ka ir nepieciešami dažādi transporta eh, veidi. Šveice tika piesaukta kā piemērs, kur 60% tātad dzelzceļu pārvadājumu, bet tas nozīmē, ka 40% kravu tiek pārvadāti pa autoceļiem, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Baņona kungs, jūs minējāt to, kā kombinētajam transportam vajadzētu ideāli darboties. Uh, vai uh, šeit ir pieļaujams tas, ka uh, tiek tāra vienkārši pārvadāta tukši traileri, tukšas puspiekabas, kas ir, nu, tā teikt, sekas, kas izriet no tātad kombinētā transporta. Jā, šeit ir tukšgaita maksimāli jānovērš iespējas rīkoties, izmantojot iespējamos mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Jā, tas ir eh, nepārprotami, tā jādara, eh, bet ir jāiet arī uz priekšu. Eh, un ja, nu, reiz ir skaidrs, ka ir kā vilcētā pus, pie kādas aerodinamiskie parametri jāmaina, tad var sanākt tā, ka beigās sanāk sliktāk nekā bijis sākotnēji ir jā, jāraugās uz lietām kopsakarā. Tāpat arī Kramerkungs minēja manu, manu pārstāvi Eiropas parlamentā, kāpēc viņš lūk esot mainījis savu viedokli. Tāpēc, ka tā ir taisnība, ir jāmēģina, ir jācenšas pārvadāt vairāk kravas par mazāk līdzekļiem. Tas ir mūsu uzdevums. Uh, Eh, tā, lai kravu būtu iespējams no, vienas, eh, no viena transporta veida pārvietot uz eh, citu, optimizējot izmērus, konteineru izmērus un tā tālāk. Un ir iespējams uh, to darīt. Valstīs ir pozitīvi piemēri, kā tas ir iespējams, kā ir iespējams gūt reālu labumu, reāls ieguvumus. Paldies! Kolēģi, caur priekšsēdētāju. Spodākā kungs, divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies eh, par jautājumiem, kas izskanēja. Maikls jau atbildēja uz vairākiem no tiem. Es eh, paturpināšu viņa teikto par EMS. Mēs vienkārši nesaprotam visu jau minēto iemeslu dēļ, kāpēc šīs kombinācijas tad nevarētu šķērsot vienu, divas, trīs un vairākas robežas, cik vien tas nepieciešams. Uh, Uh, kāpēc tur ir nepieciešama vesela tātad piekrītoša valstu ķēdīte un uh, kāpēc? Jūs par katru cenu, par visām varēm vēlaties padarīt uh, autotransportu nerentablu, nepamatotu. Tas ir neloģiski, tas ir uh, pretēji jebkādiem saimnieciskā saprāta vadītiem aprēķiniem. Uh, Un es turklāt nekad neesmu apgalvojis, ka šī brīža regula ir ideāla, eh, ka tur neko pielikt, neko atņemt. Nē, eh, grozījums ir nepieciešams, eh, bet tam ir jābūt loģiskam un pamatotam, un iespējams uzlabot ir daudz ko. Aerodinamika ir tikai viena šāda joma ir jānoņem šobrīd maksimāli pieļaujamie griesti tā, lai būtu tātad brīva vaļa uzlabojumiem aerodinamikas jomā, ņemot par pamatu PBS, performance-based systems. Tātad, ja tātad gala rezultātā tiek nodrošināti atbilstošie vides draudzīguma parametri, tad lai tā mašīna izskatās, kā viņa izskatās. Uh, Tālāk par tātad auto sastāviem. Protams, mēs tie tiek būvēti atbilstoši daudziem un dažādiem standartiem, kā drošības, drošuma standartiem, aktīvas drošības, pasīvas drošības standartiem, vides draudzīguma standartiem, aprīgi tiek izmantoti sensori, dažādas pasīvās konstrukcijas un elementi. Uh, un turklāt arī tātad eh, finansiāli ietaupījumi tiek gūti pa ceļam. Paldies, Tāca kungs. Jā, paldies, paldies par jautājumiem. Eh, Benjana kunga jautājums eh, par drošību un aerodinamiskajiem uzlabojumiem. Jā, lielā mērā tie iet roku rokā, tie ir sastarpēji papildinoši, bet, ja runājam par aerodinamiku priekšgalā un pakaļgalā, nu, uh, Eh, iespējams eh, būs grūti pārbūvēt metru priekšpusē un eh, divus metrus piekabināt aizmugurē. Nāksies izvēlēties tādu risinājumu, kas ļauj maksimāli ietaupīt kā degvielu, tā arī potenciāli glābt cilvēku dzīvības. Un šai sakarā ir jāatzīmē tas, ka mēs runājam par tātad citu dizaina pieeju, netik daudz par kaut kādiem tehnoloģiskiem jauninājumiem vai kaut kādiem jauniem degvielas veidiem un atbilstoši mūsu eh, tātad vācu inženierijas eh, pētījums liecina, ka eh, izmaksas nebūs milzīgas. Protams, izpētes izstrāde maksā naudu, bet jautājums. Tātad atbilstoši tātad komisijas priekšlikumam bumba būs ražotāja laukuma pusē. Un viņi tad atbilstoši pēļņas gošanas apsvērumiem tur kaut ko darīs, kaut ko nedarīs, kaut ko plānos. Uh, Un šeit eh, regulēšanas izmaksas ir minimāls līdz ar to. Un, ja jūs vēlaties kaut ko pasludināt par obligātu, tad, protams, jārēķinās arī ar eh, regulēšanas izmaksām. Ja vēlaties, lai sistēma ir tāda uzticama, stabila un ražotāji tā tiktu aktīvi stimulēti, motivēti, uh, dizainēt uh, modernākas kabīnes, uh, nu tad uh, ir jādod viņiem uh, ziņa savlaicīgi, uh, norādījumi savlaicīgi, tā lai šis process uh, nesāktos pēdējā brīdī, kad jau ūdens smēļas mutē. Visbeidzot, uh, ja pārvadātāji un ražotāji uh, var izšķirties uh, ko, ko vairāk panākt, labāku līdzsvarojumu pasīm vai kaut kādus aerodinamiskus uzlabojumus, tad, protams, viņi izvēlēsies līdzsvarojumu pasīm. Tālāk, eh, Rikē eh, kunga jautājums. 3%, eh, 3 līdz, 3 līdz 7% automobīļa kilometru ir iesaistīti 50% negadījumu, un lielākā daļa šo negadījumu notiek tieši autom, automobīļa priekšgalā. Uh, Eh, lielākais vairums negadījumu notiek tieši pilsētvidē. Un šeit domājot par uh, drošību, aktīvo pasīvu, pasīvo, eh, nu, tad te ir jārēķinās ar to, ka um, ir ātrums jāņem vērā, un no tā izriet arī tie drošības uzlabojumi, kas ir jāveic. Ja auto brauc ar 90 km stundā, tad uh, tur kaut kādas uh, absorpcijas, trieciena absorpcijas uh, Eh, zonas neko daudz nelīdzēs. Tāpat arī visādas kameras, sensori un kas tur vēl ne. Redziet, eh, drošība eh, autokrā pārvadājuma tirgu nav no nu, tāda maiņas monēta. Tas tiek uztverts ļoti nopietni. Šeit ar šeit ir nepieciešama, nepieciešama tāda reāla regulējoša iejaukšanās. Berhārta kungs, Paldies, sākšu ar Laisvīda kunga jautājumu. Viņš jautāja man, Nilsen kungs teica, ka kombinētājs transports, eh, tas būtu smieklīgi maz, 0,0 un cik tur, un, un 1, tik un tik procenti DKV. Tas vienmēr eh, kā apgalvots, kad eh, kāds grib parādīt, cik maza nozīme ir kombinētajiem transportam. Tad paņem statistiku tonās, un tad šeit salīdzina sauzemes transportu un uh, ņem par piemēru piegādes eh, kravas mašīnu līdz nākamajam lielveikalam, paņem mazos posmus un paņem, eh, tāpēc iznāk tikai tik maz, maz skaita, tikai, nu, ja vispār tad viens procents eh, Eiropā ir kombinētājiem, bet ja mēs paņemam tonnas, tad jau arī šodien tas izskatās pavisam savādāk. Piemēram, tikai tās sabiedrības, kas 50% izmanto kombinēto transportu, 10 tūkstoši kravas mašīnas, 800 km ir vidējais attālums. Ja šeit salīdzina transportu ar attiecīgo kravas transportu, kas brauc garos tāsatiksmē pāri pa 300 km, tad jau šodien ir 10% ļoti lielās Eiropas Savienības daļās. Alpu posmos ir vesā 20% tonu kilometros, un tur, kur ir labas instalācijas starp Rūras apgabalu un Milānu ir 30%. Es rādīju arī Šveici statistiku. Šveici tranzītā ir pārpa 60% dzelzceļā un eh, jo droši vien, ka tur ietvara nosacījumi ir savādāk jau nekā Eiropas Savienībā, un pie tā arī var strādāt. Otrais punkts bija jautājums par pārcēlumu. Tas visu nav iespējams. Tas ir pareizi. Bet ir arī iespēja aerodinamiku sasniegt esošajos uh, eh, gabarītos, un ietekmes izvērtējums parādīt, vai vispār ir iespējams daudz vairāk ar šiem lielākajiem garumiem. Noslēgumā gribēju teikt, ka platumā un augstumā nekas nav iespējams, kas attiecas kombinēto, bet vajadzētu pamēģināt vai dažas mērenas izmaiņas garumā un varbūt uh, E, tādu lielāku nopaļojumu dabūt e, kravas mašīnas sākumā. Varbūt, ka daži cēni tur būtu ļoti pamatot, bet tur vajadzētu pierādīt, ka tas ir absolūti nepieciešams. Thank you very much. Can... Paldies. Paldies e, mūsu paneļa dalībniekiem. Tagad ātri, ātri nomainām dekorācijas. Lūdzu šeit ierasties. Tātad otrā paneļa dalībniekus pirmā paneļa dalībnieki ir laipni aicināti uzkavēties tepat zālē. Eh, piedodiet, vēlējos eh, no, tikai norādīt, ka uz saviem jautājumiem atbildi tā arī nesaņēmu, saka Rikē kungs. Nu, tad eh, lūkšu par šiem jautājumiem kompetento panelistu eh, atbildēt eh, Rikai kungam rakstiski tā, lai viņš naktī nemocītos bezmiegā un neziņā. Nu, redziet, reizēm jau tā nelaime ir tāda, ka laika nav un kāds vienmēr paliek ar neatbildētiem jautājumiem. Tas ir neizbēgam, bet tagad par mm, tālsatiksmes kravas autotransportu. Austrijas tātad ceļu satiksmes drošības aģentūras pārstāvis lūdzu piecas minūtes jūsu rīcībā. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju, ka mēs kā transporta uzņēmēji varam šeit izteikt eh, savus viedokļus par lielākām kravas mašīnām. No sākuma kā piemēru Alpu transportā esmu šeit tikai parādījis mums tīklā. Tas tas pats, vai tā būtu Austrija vai citas Alpu valstis, ir 27%, tur ir eh, tilti un tuneļi. Mēs esam atbildīgi par eh, ceļiem, tur, kur notiek tranzīts tranzīta satiksme. Un tas ir liels izaicinājums, ja mainās eh, gabarīti lielākiem kravas mašīnām. Man iepriekšējais teica, ka eh, platumā un augstumā esam ļoti ierobežoti. Runa ir par garumu. Mēs eh, vēlamies mūsu transporta pārvadātājiem radīt lielāku drošību un pēc iespējas mazāku transporta aizkavēšanos, mazāku sastrēgumus. Tādēļ ir ierobežojuši faktori, kurus es jums kā piemēru šeit vēlētos parādīt slaidos. Ierobežojušie faktori no nu mūsu viedokļa raugoties, jebkurā gadījumā ir infrastruktūra, un šeit ir eh, pārbūves izmaksas, pat tad, ja pieņemt lēmumu šādas eh, pārbūves veikt, Un turklāt vēl mums vajadzētu padomāt, kas būs pēc tam, kas būs nākamais solis pēc šīm lielākajām mašīnām. Kā piemērs, mums mūsu posmas ir apmēram 6000 parkošanās vietu, stāvvietu, kur ir iespējams šos atpūtas laikus ievērot. Tā kā priekšlikumā ir teikts, ja būs garākas mašīnas, tad var pieņemt, ka apmēram 30% būs vajadzīga vairāk vietas stāvvietās, vairāk garumu. Un visas, eh, protams, ka ne jau visas 6000 stāvvietas, bet ļoti lielu daļu no tās vajadzēs pārbūvēt. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Un otrs puses, ja tas nebūs nodrošināts, tad tas būs izaicinājums eh, pārvadātājiem Otrs temats, ko vēlos šeit pieminēt, ir eh, negadījumu izbrauktuvis. Vietas, kur apstājas, ja ir kaut kāds problēmas. Ja jūs padomājat, ka mums šajos negadījumu statistikā ir 3300 eh, negadījumu gadā, un kravas mašīnas ir apmēram 25%, kas ir iesaistītas negadījumos. Un eh, kamēr šos negadījumus novērš, kravas mašīnā ir apmēram viena stunda vairāk nekā vieglajām mašīnām. Ja būtu lielākas kravas mašīnas, tad arī šajā aspektā negadījumu novēršana, avarija novēršana būtu palielinātu satiksmes aizkavējumus un sastrēgumus. Svarīgs punkts, kas attiec uz infrastruktūru, tunēļu jomā. Tur ir šie izbraukšanas vietas, ja negadījums. Tas viss ir pielāgos pašreiziem gabarītiem. Ja lielas mašīnas, ja mega vilcējs iebrauks tādā izbraukšanas vietā, tad viņš nevarēs pilnīgi tur tikt iekšā. Aizmugures daļa vienmēr paliks uz galvenās joslas. Tas nozīmē, ka pilnīgi būs tuneļos uh, sastrēgumi nobloķēti. Un Austrijā tunieļi ļoti daudz, varam kā 300, un lūdzu neuzdodiet man jautājumu, kā šādas lielas kravas mašīnas vispār no šiem tuneļiem tiks ārā. Noslēgumā savā izklāstā gribētu mēģināšu objektīvi atspoguļot mūsu viedokļi. Mēs šeit esam pētījuši, kādas infrastruktūra izmaksas būtu uh, lai būtu pastiprināti tilti, atbalsts sistēmas, un šeit eh, runa ne tikai par eh, galvenajām joslām, bet arī par tiltu atbalsts sistēmas vajadzētu atbalstiet 5,4 miljārdu eiro Austrijā būtu vajadzīgi sauzemes ceļos, ātrgaitu šosejās gribētu norādīt uz to, ka mēs pieņemam, ka aizkavējumi, kas izraisīsies, jo būs vairāk jāiegūda negatīva novēršanā, būs uh, lielāks laiks vajadzīgs, lai šīs avārijas uh, novāktu, palielināsies 25% apmēram šis laiks. Un mēs pieņemam, ka tas atstās ietekmi arī uz satiksmes drošību, jo būs vairāk apdzīšanas laiks vajadzīgs uh, lielākām mašīnām, jo tur būs atšķirīgi ātrumi, būs garāki laika, ilgāk laika vajadzīgi Un uh, būtisks punkts vēl ir tāds, ka mēs uh, mūsu tuneļus uh, aprīkojam saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu par attiecībā uz ventilāciju. Šeit mēs 30 megavēt, megavati un šiem megavilciem 50 megavati vajadzīgi. Un tad šeit arī mūsu direktīvas vajadzētu uh, pārbaudiet un paraucieties, vai ventilācija vispār ir spējīga atbilst šīm lielajām sma smagajām mašīnām. Paldies! The... Paldies! Eh, pārstāvis no eh, Nīderlandes eh, Mārtins Saleks Lūdzu. Pozitīva pieredze. Pateicos priekšsādātājiem. Es gribu jums. Uz nacionālu Gribēju jums pastāstīt par Nīderlandē gūto pieredzi, par to, kāda ir kravas transporta pārvaldība. I'm oh, sorry. <laughs> Waarbij in het algemeen. Nīderlandē mēs runājam par tā saukto sinhromodālo pieeju. Tas attiecas uz visām transpo, visiem transporta veidiem. Protams, jāsaka, ka pie mums atrodas viena no uh, Eiropas lielākajām ostām, un tādēļ mēs varam uh, nogādāt preces daudz tālāk par uh, Nīderlandi. Mēs esam ļoti daudz investējuši arī dzelzceļā lai varētu pārvadāt uh, preces pa dzelzceļu no Rotterdams ostas līdz Vācijas robežai. Mēs arī ļoti daudz strādājam pie tādu startautisku koridoru izveides tieši dzelzceļā. Izmantojam daudz uh, iekšējos ceļus, un esam izmantojuši arī tādus eh, iekšējos ūdens ceļus. Jāsaka, tas ir viens no ātrāk augošajiem, eh, attīstošajamies transporta veidiem, un tas ir lielākais, eh, pagaidām lielākais konkurence transporta sektorā tieši ceļu transportam. Un, protams, arī ceļu transportu vēlamies padarīt vidēji draudzīgāku, ja mēs runājam par to, cik daudz tiek pārvadāts ar dažādiem transporta veidiem. Jūs varat to redzēt attēlā To var salīdzināt ar situāciju Austrijā. Un e, jāsaka, ka Austrijā arī ļoti daudz e, tiek pārvadāts tieši pa ceļu, un mēs varam um, arī izmantot iekšējos ūdens ceļus un caurvadus. 2001. gadā mēs sākām izmantot trīs kombinācijas un secinājām, ka ka ir, tagad ir apmēram tūkstošiem dažādu kombināciju, ko var izmantot ikdienā. Un tiek eh, pārvadāts maksimāli 60 tonu. Parasti um, kravas mašīnas eh, Nīderlandē pārvadā maksimāli 50 tonu kravas, un šeit ir uh, ieviesti arī izņēmumi viena gada garumā. Un, uh, Ir arī atsevišķi certifikāti atļaujas šoferiem, viņiem ir jānoliek īpašs eksāmens un, piemēram, nedrīkst pārvadāt tādas kaut kādas bīstamas preces vai arī pārāk daudz šķidruma. Šeit jūs redzat nelielu uh, Holandes uh, karti, tā ir interneta aplikācija, kādas, kāda savienojuma šeit pastāv. Šeit jūs varat redzēt da, vissvarīgākos loģistikas apvidus Nīderlandē, un jūs noteikti nebūsiet pārsteigti, ka šeit um, pārvietos tieši pa šiem ceļiem, pa šiem savienojumiem ļoti daudz dažādu uh, smago kravas mašīnu. Mums ir 12 gadu pieredze un mēs esam uh, iepazinušies ar konkrētiem rezultātiem, runājot piemēram par infrastruktūru. Mēs esam secinājuši, ka uh, nav tādu milzīgu atšķirību starp 50 tonu un 60 tonu lielām kravas mašīnām. Mēs Nesam ļoti daudz investējuši, piemēram, infrastruktūrā. Jā, stāvvietu skaits ir jāpalielina, jo, protams, e, jāparūpējas, lai būtu, kur šīs mašīnas novietot esam šeit e, iztērējuši nepārāk lielas summas, un jāsaka, ka arī satiksmes plūsma nav pārāk noslogota, un Nav arī pārāk lielu atšķirību starp normālam kraus mašīnām un garajiem vilcējiem. Mēs esam aptaujājuši arī tūkstošu šoferus, un ja mēs viņiem paskaidrojam, kādēļ šādas mašīnas tiek izmantotas, viņi arī uh, uz to reaģē ļoti pozitīvi, ja mēs runājam par dažādu veidu izmantošanu Mēs esam dzirdējuši dažādas šausmu stāstus un šausmu scenārijas, un īstenībā varam secināt, ka tie nav uh, uh, realizējušies. Mēs, tāpat kā komisija, uzskatām, ka ir nepieciešams uh, uzlabot, uh, precizēt interpretāciju un uh, Protams, juristi eh, ir atbildīgi par interpretāciju, un tas ir saskaņā ar eh, to, kas tiek eh, darīts Skandināvijā vai Beneluks valstīm. Ir ļoti daudz daža, mašīnu, kas brauc no uh, Nīderlandes uz Bēļģiju, un uh, Eh, gandrīz 80% eh, no šīm eh, mašīnām ir nacionālais transports un vēl ir ļoti liels procents, kas brauc pār robežām uz Vāciju un Bēļģiju. Ņemot vērā gūto pieredzi, mēs varētu secināt, ka šāda, šāds precizējums patiešām ir ļoti gaidīts. Paldies! Paldies! Un tagad Dirks eh, Flīgels, eh, Vācija. Paldies priekšādātāji. Liels paldies par ielūkumu šo uzklausīšanu, cienījamie deputāti. Eiropas Savienība transporta jomā ir izvirzies augstus mērķus. 30% no tā satiksmes eh, kravas mašīnu transporta uh, līdz 2030. gadam ir plānots pārcelt uz uh, sliedēm un ūdenceļiem. Arī klimata mērķi Baltijā grāmatā definēti. Šeit ir, protams, tiešām jārīkojas, par to jau ir runāts. Transports uh, ir rūpju bērns klimatā. Kopš 1990. gadā emisijas ir pieaugušas ap 30%, bet līdz 2050. gadam par 60% tām ir jāsamazinās. Uh, arī satiksmes negadījumos bojā gājušās līdz 2020 gadam ir jāsamazinās par 50%. Ar šādiem izaicinājumiem jūs kā deputāti esat uh, milzīga politiska uzdevuma priekšā. Pirms kādu laiku ciņa komisija ir izstrādājusi priekšlikumu megavilcējus parobežu satiksmē pieļaut Eiropā. Vai šāds pasākums ir pamatots, lai sasniegtu šos uh, izvirzītos mērķus. Par to šodien ir runa. Jūs, kā deputāti, uzklausīšanas beigās veidosiet spriedumu, vai megavilcēji palīdzēs vairāk eh, transportu pārcelt uz sliedēm un ūdenceļiem, vai samazinās eh, emisijas, vai megavilcēji pat izrāsīs lielākas emisijas un vai milzīgās kravas mašīnas varētu palīdzēt eh, samazināt eh, uz pusi bojakāšu skaitu satiksmes negadījumos Eiropā. Atbildes uz šiem jautājumiem ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai megavilcēji nodarīs kaitējumu dzelzceļa transportam vai nē. Daudzas, eh, daudz zinātniskie pētījumi jau ir raudzējušies, kādi tie var būt ietekmi. Lielākā daļa saka, ka megavilcēji atgriezies satiksmi vairāk uz uh, eh, sauszemes transporta ceļiem, bet tie, kas ir pār megavilcējiem, saka pretēji, bet vai šie prakses pieredze, vai tā patiešām ir pozitīva? Piemērs Zviedrija, kur ir atļaut lielāka megavilcēja. Mēs paraudzījāmies, kāds ir šis piemērs. Pretēji mēģinājumiem ar samērā maz transporta līdzekļiem, kā piemēram Nīderlandē vai Dānijā tiek mēģināts darīts, megavilcēja Zviedrijā, tur ir apmēram uh, 75% visā kravas pārvadājumos, viņi vada tirgu. Un tur mēs redzam sekojošo. No 1990. līdz 93. gadam kravas mašīnu skaits ir pieaudzis no 51,4 tonām uz 56 tonām, tātad vairāk nekā 8,5 tonnas trīs gadu laikā. 96. gadā arī garums no 24 līdz 25,25 metriem paaugstināts, un eh, pēc tam arī tirgus daļa kravas mašīnai un dzelzceļam ir tā kā atgriezeniskais spoguļatēls, kamēr sauszemes transports kopš 1999. gada ir 6,6% pieaudzis tirgus daļā, tad dzelzceļš ir zaudējis gan ir 4% tirgus daļas. Kravu transports pa sliedēm. Tas ir zaudējis, tas ir vēsturiski zems līmenis, maz, mazāk nekā 30%, kamēr pa ceļu uh, 48% pieaudzis, tas ir vēsturiski nebija skaidrs. Tikai lēnām Zviedrijā dzelzceļš varēja atgūties no šīs iejaukšanās konkurencē. Tikai šodien, vairāk nekā 20 gadus vēlāk, dzelzceļš ir atkal pieaudzis tā, tādā līmenī, kā tas bija 90. gadā. Prakses pieredze no Zviedrijas eh, viena lieta parāda ļoti skaidri. Megavilcēji kaitē dzelzceļa transportam. Megavilcēji ir 6,5 Eh, metri garāki un 20 eh, smagāka nekā e- Eiropas Savienībā. Tas eh, padara, padara lētāku šos kravas, bet dzelzceļš, kas ir vidē draudzīgāks, tas ir ļoti izdevīgs tieši tā satiksmē. Megavilcēji kaitē ne tikai dzelzceļa transportam, bet apdraud arī augstos Eiropas Savienības mērķus transporta sektorā ar milzīgajiem garajiem uh, Megavilcējiem nevarēs sasniegt transporta pārcelšanu uz sliedēm un ūdens transportu. Un, eh, Tas nozīmē, ka būs vēl vairāk garie megavilcēji Eiropas lim, eh, līmenī, nevis mazāk, un eh, Eiropas Savienības klimata mērķi būs nesasniedzami. Arī satiksmes drošības uzlabošanā garāki, garās kravas mašīnas nedos nekādu ieguldījumu. Uh, Tātad šo mērķu sasniegšanai nav piemērota megavilcēji. Tie, kas viņiem viņi pamato to, ka tas ir nepieciešams, lai varētu tikt galā ar transporta eh, pārvadēm problēmām, jo tas pieaug. Arī šeit parādās, ka veikums un visā transporta sektorā kopš 2004. gadā nav izdevies vairāk pārvadāt kravas. Megavilcēji arī neatrisina šo problēmu, transporta problēmu, pārvadēm problēmu izaugsmas dinamika ir tāda, ka konkurence pieaugs starp pārvadātājiem un mekavilcējs eh, nesniedz pozitīvu atbildi. Kā parlamentāriešiem jums ir atbildi par to, kā, atbildība par to, kāda nākotnē būs visa transporta sistēma. Jūs pieņemsiet lēmumu, vai kravas transports pārobežu uh, megavilcēji 25% būs lētāk un līdz ar to pievilcīgāki. Um, apvienība uzskata, ka megavilcēji pastiprina transporta problēmas un tās neatrisina. Tādēļ mēs jūs lūdzām noraidīt šo komisijas priekšlikumu. Paldies! International... Un tagad Eiropas riteņbraucēju federācijas eh, pārstāvis mūsu uzrunās. Lūdzu, 5 minūtes. Paldies! Nu, domāju, ka sākšu no tā punkta, pie kā eh, paliku viņa reizi, proti, kā eh, uz ceļiem sadzīvo eh, megavilcēji un riteņbraucēji. Ir bijušas pamatīgas bāžas par to, kā šie super garie vilcēji izturēsies uz ceļiem, un daudz pētību liecina par to, ka to manevrēt spēja būs zemāka, tos būs grūtāk savaldīt, un ka šeit ir arī vairāk citi būtiski trūkumi, nevis ieguvumi un risks. Tātad eh, Transport Mobility 11 eh, piemērs. Tātad eh, bultiņu uz augšu nozīmē, ka tātad situācija nemainās salīdzinot ar standarta garumu. Uh, ja ir zibenis uz leju, tas nozīmē, ka ir pavisam slikti. Uh, nu, tātad tendences uh, standarta tātad dažādi manevri, aplis, braukšana sinusā, joslas maiņa. Un kopumā manevrēt spēja īpaši e, nepaaugstinās. E, ja lielā ātrumā, teiksim, ir kādi ieguvumi, tad e, atkal savukārt pie mazākā ātruma pilsētvidē manevrēt spēja stipri krītas, salīdzinot ar standarta garuma tātad sastāviem. Tāpat arī norādām uz šiem tādāvātajiem aklajiem punktiem, uh, Eh, šobrīd eh, šis faktors eh, ir pie vainas apmēram 40-50% negadījumu, kur ir tātad iesaistīts autovilcējs un divritenis, kā liecina mūsu rīcībā esošā statistika. Lūk, piemērs. Kur tad veidoto šie aklie punkti? Lūk, vēl viens papildu aklais punkts šādā te situācijā, kad uh, Eh, vilcējs eh, taisa šādu te pagriezienu, tur eh, klāt pēkšņi ir riteņbraucējs. Un veicot šādus manevrus, vilcēja šofers riteņbraucēju nemaz teorētiski pat nevar redzēt. Tāpat arī, kā tas ietekmēs infrastruktūru, es domāju, jāatceras tas, ka e, nāves e, gadījumi e, notiek ne tikai pilsētvidē, bet arī uz šosejām, lauka apvidos. Puse no nu, visiem tātad negadījumiem, kas nav notikuši šosei malās, notiek uh, Uh, laukos, uh, tūmā apdzīvotajām uh, vietām. Tāpat arī šāda te transporta veida atbalstīšana nozīmēs, ka aiziet gar degunu līdzekļi riteņbraukšanas, kājām iešanas infrastruktūras attīstīšanai. Un, kā zināms, um, Mm, tātad pieaugs uh, asfaltēto, uh, asfaltētās braucamās daļas platība uz, protams, uh, cilvēkam nevis mašīnai pieejamās platības rēķina. Un lūk, tātad pagriešanās telpas maksimālās robežas. Nu šeit jūs redzat, kādi būs tad jāveido šie te pagriešanās punkti uz šosejām, uz autoceļiem. ceļiem Un tas viss nozīmē to, ka reālā dzīvē eh, asfaltētā autoceļa platība eh, tikai pieaugs. Eh, lielākas, lielāki vilcēji, tātad nedrošās, nepazīstamās vietās nozīmēs to, ka šoferīši vairāk nervozēs, veiks tādus nedrošus manevrus, viņi vairāk uzmanīs aizmuguri un nepamanīs kaut ko priekšgalā un līdz ar to iekļūs negadījumā Tātad lielāka nedrošība uz ceļiem, mazāka paredzamība, un tas viss nesola neko labu kā riteņbraucējiem, tā kājām gājējiem un arī vieglo automobīļu šoferīšiem. Un lūk pāris statistikas dati. Uh, Tātad autovilcēji ir 3 līdz 6% no ES automobīļu kopskaita, bet ir atbildīgi par 14 līdz 18% no tātad sadursmēm, kuri bijis fatāls iznākums. Šis cipars, piemēram, Bēļģijā laikā no 8. līdz 10. gadam ir pieaudzis par 40%, vidēji Eiropā 22%, ņemot vērā to, ka šādā veidā autotransports ir lētāks. Nu, varam tikai reiķināties ar to, ka negadījumu un letālu iznākumu skaits pieaugs. Paldies! Paldies, Laichtfrīda kungs, Savārmas kungs. Rikē kungs, Skota kungs, Maisner un uh, Krēmers. Divas minūtes katram, un tad jau uh, kā mēs esam ieraduši to darīt uh, laiks jautājumiem un atbildēm. Paldies priekšsēdētājiem. Man jautājums Saratkungam. Jūs pieminējāt, ka Nīderlandē ir ļoti maza nepieciešamība pielāgot infrastruktūru uh, Varbūt tas ir tādēļ, ka tir, eh, tīklus jau ir 50 tonnā, ton, piemērots, un 60 nav nekas liels lēciens. Un otrkārt, varbūt tas ir tādēļ tā, ka Nederlanda ir eh, ļoti lēzana, un no šī piemēra tādēļ, ka ir šā, šāda apvidu situācija un iepriekšējā vēsture, varbūt, ka Rītāni ļoti piemērotais sniegtu Eiropai piemēru. Mr. Savama. Savārnas kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pavaicāt, vai varētu Getting, uh, totally Vai būtu iespējams uh, labāk sadalīt šo smago krāvu, izvietojot tos vairākām asīm? Paldies. Benjona kungs, paldies. Pirmām kārtām nevar izlasīt jūsu uzvārdu. Kleinraiha kungam uzdošu jautājumu. Jūs teicāt, ka, protams, tas nesīs līdzi papildus izmaksas, lai uzlabotu infrastruktūru, jo tā pagaidām nav atbilstoša šādām kraus mašīnām, megavilcējiem. Uh, Es runāju par tādiem atļautiem ceļiem, licencētiem ceļiem un savienojumiem, par kuru pieļaušanu domāt pašas dalību valstis, kur tā tad ir atbilstīga infrastruktūra. Tas noteikti atrisinātu lielāko problēmu daļu. Uh, Jūs eh, runājāt arī par eh, stāvvietām, ka to nav pietiekami daudz, un jāsaka, ja dalība valsts lēms, ka mm, šis ceļš tā tad būs izmantojams arī mega vilcējiem, vai jūs domājat, ka varētu pieļaut atsevišķus ceļus, kas atbilst eh, tā tad visām prasībām? Vai tas varētu atrisināt šo problēmu līdzīgi? Domāju ka tas varētu atrisināt arī Vulsgrau kunga minētās problēmas, ko piedzīvo velosipēdisti. Tātad šis, eh, ar šo smago kraus mašīnu varēs braukt tikai pa tādiem ceļiem, kas, eh, pa kuriem var braukt eh, pietiekami plats un pietiekami garš mega vilcējs, un, protams, ja šis ceļš nebūs piemērots, tad to nevarēs arī pielaist, to nevarēs arī licencēt. Domāju, ka tas varētu atrisināt arī šo problēmu. Flēgas kungs, ja mēs runājam par intermodalitāti, vai ir kādi konstruktīvi priekšlikumi, ko jūs varētu izteikt, runājot par dažādu transporta veidu izmantošanu, intermodalitāti, eh, vai ir iespējams ierobežot eh, lielāku kraus mašīnu izmantošanu? Uh, lai vairāk izmantot tieši dzelzceļu, nevis ceļu transportu. Jādomā par savietojamību un eh, par to, eh, kā patiešām šādi dažādi transporta veidi tiek izmantot. Lichtenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Äh, paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Kinraiša kungam par to, ka jūs äh, beidzot mums pierā, parādījāt konkrētus skaitļus un faktus, äh, ko nozīmētu šādas likumdošanas ieviešana tīri finansiālā ziņā. Protams, jums bija ļoti maz laika, Eh, jūs nevarējāt eh, pastāstīt, cik daudz laika tas prasīt, vai ir arī kāda aprēķini par eh, laiku? Tika teikts, ka te, tuneļus vajadzētu aiztaisīt, lai būtu arī šīs nobrauktos nelaimes gadījumu scenāriju laikā un tā tālāk. Uh, domāju, ka tas ir arī mūsu uzdevums e, palauzīt galvu par to, kāds būtu ieguvums dažiem lieliem uzņēmumiem, kas vēlas izmantot eh, šos eh, mega vilcējus un ko tas nozīmēs valstī, ar kādām izmaksām tām ir jārēķinās. Mums patiešām ir jālēmī, kas tad ir svarīgāk un domāju, ka dažiem no kolēģiem arī e, ir jārunā skaidra valoda. Runājot par šiem e, aklajiem punktiem, aklajiem leņķiem, ka lielo mašīnu vadītāji neredz uh, riteņbraucējus, nu es uh, īstenībā labprātāk mestos ar savu riteni krūmos, nekā brauktu līdzās tik milzīgai mašīnai. Tas izties ļoti bīstami uz attēla. Uh, Jūs runājāt par to, ka labāk aerodinamika šo problemātiku ar uh, aklajiem leņķiem varētu atrisināt. Kā jūs to vēlaties atrisināt? Tas ir patiešām ļoti svarīgs jautājums. Un vēl. Mēs jau reiz pieņēmām lēmumu, ka ir eh, jāuzlabo arī spoguļi, lai, eh, piemēram, nebūtu tik ļoti apdraudēti kājām gājēji un riteņbraucēji. Man šķiet, ka vispār nekas nav noticis. Gribēju pavaicāt priekšsēdētājiem, kādēļ ne? Varbūt jūs to zināt. Paldies. Mr. Rike, two minutes. Rike, kungs, divas minūtes. Merci, monsieur le président. Pateicos priekšsēdētāji pirmkārtām Eh, liels eh, paldies Volsgrava kungam par eh, atbildēšanu uz maniem jautājumiem jau priekšlaicīgi, jau iepriekš. Un tātad es interesējos par šo te melno statistiku, kāda tā ir un kāda tā varētu būt šiem mega vilcējiem. Tātad, kā tas, kāda ir statistika, teiksim, kas, kāda ir iesaistīto līdzēmbraucēju skaits, Ehm, tāpat arī dzirdējām, ka Nīderlandē pārsteidzošā kārtā viss ir skaisti un rožaini. Ehm, tur visi lieliski sadzīvo, bet, nu, iespējams, jūs esat aptaujājuši tikai pašus ehm, šo te megavilcēju šoferīšus un nevis uh, autobraucējus. Un līdz ar to flēgas, uh, nē, flēgas kungam, nē. Uh, tāds jautājums. Kā tad, kā tad tas nāk? ka e, šīs te e, mašīnas e, ir tik uzticamas un drošas, bet ar tām nedrīkst pārvadāt bīstamās kravas. Kā tad tā? Un tāpat arī, mm, protams, valstīm ir sava specifika. Austrija nav pielīdzināma Nīderlandē. Un līdz ar to nu, šī geogrāfiskā toleranta, iespējamība uh, Eh, ir eh, pilnīgi atšķirīga. Nu, Austrālijā, piemēram, sakabina 4-5 piekabes vilcēm klāt 200 eh, metru garumā un brauc bez bēda. Eiropā tas nav iespējams. Un tieši tāpēc mums ir jārīkojas atbilstoši apstākļiem, komisijai ir jābūt atbild, atbildīgai un jāspiež uz harmonizāciju, cik tālu tas ir loģiski un saprātīgi, nedrīkst pieļaut eh, to, ka šie te supergarie sastāvī braukā pa visu Eiropu uh, tikai tāpēc, ka dažos Eiropas nostūros tas nesagādā nekādas problēmas, bet citviet pilnīgi noteikti. Koha kungs. Paldies, priekšsēdētāji priekšsādātāja kungs. Kinrai kungs, jūs jau taču nevarat eh, te izreikināt, cik maksās visu tūnēļu, tiltu pārbūvi, ja eh, šīs mašīnas kļūs vēl garākas Vācijā. Arī daudzi tūnēļi un tilti tagad ir aizslēgti, piemēram, pa tiem nevar braukt. Uh, eh, kravas mašīnas, kas ir smagāks par 12 vai 15 tonām, un Ja mēs te noteiksim, pa kuriem maršrutiem varēs eh, pārvietoties šāds mašīnas, mums nebūtu nav jāpārbūvē visa infrastruktūra. Flēga kungs, jūs zināt noteikti, ka Schenker uzņēmums ir viens no tiem uzņēmumiem, kas patiešām vēlētu izmantot, vēlētos izmantot šos mega vilcējus. Schenker DB, paldies, Maisners kundz, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies. Jā vienmēr tiek apgalvots, ka infrastruktūra kļūst dārgāka, un uh, lejas saksijā es arī pieredzēju, ja uh, šīs lielākās mašīnas uh, drīkst braukāt tikai pa noteiktiem maršrutiem, un ja, piemēram, svars tiek sadalīts pa, vairāk, pa lielāku ašu skaitu, tad tas, protams, uh, nozīmē arī pārmaiņas infrastruktūrā, lai uh, varētu izvēlēties tādus maršrutus, tādus savienojumus, kur arī, kur ceļu malās ir patiešām stāvvietas. Gribēju uzdot jautājumu jautājumu Flēga, Flēgas kungam. Jūs teicāt, ka šādi mega vilcēji netiek izmantoti, ka ir pietiekami daudz iespēju pārvadāt preces eh, pa dzelzceļu jāsaka, ka pasaulē ir aizvien lielāks cilvēku skaits, un ja mēs vēlamies tirgoties, tad mums ir jāpārvadā arī vairāk preču. Ja mēs, protams, nevaram tagad uh, izbūvēt vairāk sliežu, ko tad jūs gribat darīt ar šo pieaugušo uh, tirzniecības preču apjomu. Un Volsgrūkungs, jūs runājat par manevrēšanas iespējām, ja ir šis 25 uh, metru garais uh, automobils, tad, protams, uh, tam ir nepieciešama arī lielāka manevrēšanas zona, bet mēs šos mega vilcējs uh, izmantojam Vācijā tikai tur, kur nevajag viņiem tur tā grozīties un braukt pa līkumiem un tā tālāk. Un, piemēram, Hamburgās, uh, iekšpilsētā viņi nevar tā izmanevrēt. Uh, Un, protams, nevienmēr ir arī šie papildus spoguļi, kas samazina nākos uh, punktus, ko jūs par to visu teiktu. Paldies. Mr. Kramer, two minutes. Krāmerkungs, Mihail, divas minūtes lūdzu, paldies. Eh, es eh, dzirdēju eh, šo prezentāciju no Austrijas par drošības, ugunsdrošības noteikumiem tuneļos, bet Berlīnē tur, piemēram, arī bija ļo, projekts tika apstādināts uz ļoti ilgu laiku, jo nebija ievērot visu ugunsdrošības noteikumu. Tālāk. Vācijā patiešām eh, da, pa daudziem tiltiem nevar eh, pārvietoties lielās kraus mašīnas, jo netiek eh, ievēroti arī uzturēšanas noteikti. Leverkūzenē mums varbūt tur arī tagad ceļu gabals ir jāslēdz, lai varētu pārbūvēt tiltus, tūneļus un uh, izvējot ceļu malās arī stāvvietas. Ja ir kādi nelaimes gadījumi, protams, tad ir uh, vairāk sastrēguma, tad būs vairāk CO2 emisiju un ja Gezīna Maisner neteiks, eh, ka šīs mašīnas var braukt tikai pa konkrētiem ceļiem. Nu, un kas tad notiks, ja tur būs eh, šis nelaimes gadījums, tad būs sastrēgums eh, un. Vācijā īstenībā eh, tur neviens nerū, nevienmēr rūpējas par darbu un atpūtas laikiem un par svāru, nu tā ir tikai ļoti skaista teorija. Nu, runājot par Nīderlandi, vai eh, šie monstri, jeb eh, mega vilcēji maksā augstāku ceļa nodevu vai nē? Un varbūt, ka komisija šiem vilcējiem vēlas pa, palielināt ceļu nodokli, piemēram, uz dzel dzelzceļa transportam, tas ir iespējams, un tas rada tādu ļoti nelabvēlīgu konkurenci un vispār pārvelk strīpu pāri visiem skaitēstajiem klimata glābšanas plāniem, kas ir sastādīti Eiropā. Mēs nevēlamies šos megavilcējus, mums vajag uh, efektivitāti un nevar būt tā, ka šeit lieli uzņēmumi uh, pelna milzu naudu un mūsu nodokļu maksātāji tikai maksā ragā. Nu, tas ir tā ir uh, ieņēmuma privatizācija. Paldies, Debaker kungs, divas minūtes. Būsite. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Daži, dažas piezīmes un daži jautājumi. Pirmais jautājums. Vulsgrau kungam, uh, kas pārstāv riteņbraucēju asociāciju, un es redzēju šo pēdējo attēlu, kur ir runāts par to, uh, ka šie mm, uh, ka šīs kravas mašīnas rada vairāk uh, Uh, nelaimes gadījumi. Es gribēju zināt, kāda ir negadījuma statistika tieši Beļģijā jūnijā uh, jau tika atļauts uh, šiem mega vilcējiem braukt pa Beļģijas teritoriju un tālāk, ja mēs runājam par uh, vairāku, par lielāku kravu pārvadāšanu tieši pa dzelzceļu, apmēram pirms divām nedēļām bija diskusijas par projektu, par to, ka ir ļoti liels atšķirības starp to, uh, Eh, ka ir valstis, kurās jau ir pieļauti megavilcēji, un eh, tur viss norisinās ļoti labi, un cits valsts tos neatļauj, un tās jau te mālē visu melnu un, un piesauc nelaimi, lai gan pie mums šeit nav tādu megavilcēju. Nu, kādēļ tad visu vajadzētu skatīt tik melnās krāsās? Es domāju, ka šie megavilcēji ir pietiekami efektīvi, jo, piemēram, eh, dzelzceļš ne visās valstīs ir pietiekami labs, un kādēļ tad to izmantot, ja tas ir neefektīvi? neefektīvs un novecojis. Jāpadomā par inovācijām. Nu, ja kāds vēlas investēt tajās, tad nevajadzētu šos, šiem cilvēkiem sasaistīt rokas. Un pēdējais jautājums saistīts ar eh, to, ka šīs eh, mašīnas braukā pār valstu robežām. Protams, ir valsts, kurām šie megavilcēji nav īsti paprātām, un tad ir eh, jā, kalnu reģioni, tuneļi, tad šie šīs mašīnas pa tiem nevar pārvietoties, bet ir valstis, kas, piemēram, ir atļāvušas eh, eh, šiem megavilcējiem pārvērties pa savu teritoriju, nu kādēļ tad tur nelaist iekšā šos, eh, šīs automašīnas? Domāju, ka te problēma tiek vienkārši sāsināta. Paldies, un tagad došu vārdu mūsu viesiem chronoloģiskā kārtībā. Pirmais Kleinreich kungs, divas minūtes. Zunächst vielleicht einmal die Frage. Pirms jautājums, vai var atvērt noteiktus koridorus, ir tā, ka jāpalūko koridors. Šie lielumi ir sarēķināti attiecībā uz visu tieklu. Tur jums taisnība. Ja es atveru koridorus, tad uh, man ir jāatver Alpu translietu koridori. Austrijā tas ir Brenner koridors un tunelis un arī citi, bet. Uh, lielākā daļa no viņiem un arī visgarākie tilti. Pēc tam, protams, eh, tur izmaksas summā ir eh, mazākas, bet eh, proporcionāli augstākas aizmā citiem ceļposmiem. Slogu sadeve uz atsevišķām asīm. Jā, tas tagad arī ir. Mums ir nu, sloga sadalījums uz 40 tonām. Ja ir vairāk, tad ir īpaši atļaus vajadzīgas. Uh, kopējais kravas eh, mašīna paliek eh, tikpat smaga, un ja tā uztriecas eh, kādai malē, tad tā nedrīkst nolūst. Tur sloks nemainās, un šis spēks man ir jāsaplāno tiltā tā, ka viss kopējais tilts tad mainās, tur ir apriekoj, apriekojums, ir tās, kā es teicu, un nekas, nekas nav savādāks. Tieši Alpu tranzītu transportā. Mēs, mēs to pieminē, pieminējām, 30 megavati ir vajadzīgi ventilācija. Ja ir 50 megavati, tad mūsu šķērs ventilācijas sistēma šādā formā vairs nevarēs darboties, un tad iespējams, ka mēs neatbildīsim 2004. gada Eiropas Savienības direktīva. Tur vajadzētu vēlreiz izrēķināt, un um, šādas. Uh, vertikālās ventilācijas sistēmas nevar pārstāvēt vairāk kā 30 megavatus. Tā ir problēma, kas šeit pastāv. Thank you, Mr. Sār. Ja, dank u. Um, her... Saleta kungs, paldies. Laikšķrīda kungs uzdeva jautājumu par 50 tonām un 60 tonām. Nu, dien. Mēs esam savu infrastruktūru padarījuši atbilstošu 50 tonu megavilcējiem. vilcējiem. Jāsaka, tās patiešām nav uh, problēmas, un tas attiecas arī uz situāciju Vācijā, un uh, tur joprojām gan brauc 40 uh, tonas smagi mēga vilcēji, tas ir maksimums, un es varu labi iedomāties, ka 50 tonas ir uh, tāda labi izais pozīcija, un protams, uh, tas nozīmētu, ka investīcijas infrastruktūrā nemaz nebūs tik milzīgas. Varbūt, ka Nīderlanda nevar būt tas pats hrestomātiskākais piemērs. Nu, nezinu, kādēļ jums mūsu piemērs nepatīk. Es domāju, ka Eiropā ir daudz valsts, kas ir visai lēzenas un eh, kam ir jāizpild līdzīgas prasības eh, attiecībā uz šiem megavilcējiem. Uh, Jā, nu jūs jau noteikti arī esat dzirdējuši, ka uh, Nīderlandē ir ļoti laba uh, velosipēda infrastruktūra, riteņbraukšanas infrastruktūra un, un ir ļoti daudzi eksperti, drošības eksperti, kas uh, skatījās, kā piemēram šo mega vilcēju izmantošana ietekēs arī riteņbraukšanas drošību un. Uh, Eh, jāsaka, ka mm, ir ļoti daudz riteņbraucēju celiņu un eh, pārsvarā šie miega vilcēji, jo braukā pa tādiem reģioniem, kur nav tik daudz riteņbraucēju, viņi katru dienu pārvadā dažādas preces uz noliktevām, eh, rūpnīcām, ostām. Un īstenībā tur tiek pārvadāts daudz tādu preču, kur nekad nepārvadās pa dzelzceļu. Es gribēju eh, pateikt, ka eh, šie mm, mega vilcēji nebrauc pilnīgi no visām valstīm pie mums. Mums ir eh, jāsaprot, kur tos laist un kur nē, un vēl arī Kēkungs uzdev jautājumu, kādēļ nevar pārvadāt bīstamas vielas. Jāsaka, tas ir likumīgi atrunāts un jāsaka, ka tos eh, var mm, iepakot, un ja, šos, ja eh, šīs bīstamās vielas var normāli iepakot, tad tās var pārvadāt arī ar mega vilcējiem. Mēs aptaujājām arī tūkstošu eh, cilvēkus, un viņi teica, ka šeit nav nekāda liela problēma, un Krāmera kungs Eh, vaicā par ceļu nodevu. Nē, ceļa nodeva Nīderlandē pagaidām netiek iekasēta, bet ja transporta uzņēmums vēlas investēt, tad viņiem, protams, eh, ir eh, pašiem tas pietiekami atraktīvi, pievilcīgs risinājums, jo, ja viņi mm, investē inovācijās, ir eh, patērēts mazāk degvielas un viņiem tas izmaksā mazāk. Paldies, Lēgas kungs! Savans kungs, jūs jautājāt, vai infrastruktūras izmaksas nevar samazināt? Ja svars sadal uz vairāk asīm, arī Vācijā ir tāda argumentācija, tur ir 40 tonnas, uh, izmēģinājumos, un tur ir vairāk asis, var attiecībā uz asi samazināt uh, svaru, tas ir pareizi, bet infrastruktūras izmaksas vienalga ir, jo tur ir vairāk izmaksas ugunsdrošībai un uh, nepaliks jau pie šiem 40 tonām. Visur, kur megavilcēji brauks ilgā, tur būs 60 tonnas. Tas nozīmē, ka ekonomiskais spiediens vienmēr būs tik liels, kā. Ka maksimāli tehnisko iespējamo izmantos visas valstis, kas jau ilgāku laiku eh, pieļaujušos eh, megavilcējus. Zviedrija tagad eksperimentē 90 tonnām, tas visu laiku palielinās. Tas arī tā ir atbildes uz jautājumu. Pēļņēma kungs, jūs jautājat, kādi mani konkrēti konstruktīvi priekšlikumi, lai veicinātu šos, eh, šo transportu. Uh, Uh, otra atbilde ir tuneļa profili jāpielāgo Eiropā, lai šie pustiekābju um, transporta līdzekļi varētu braukt. Ir uh, jāizbūvē arī stāva lietas me megavilcēji un uh, pustiekābju gabarits ne nedrīkst mainīt. Uh, investīcijas uz 30-40 gadiem plānotas. Mēs visi runājam par privātu aktivitāti transporta ekonomikā, un šīs investīcijas zaudēs vērtību, ja jūs šeit eh, pieļausiet iejaukšanos. Koha kungs jautāja, ka uzņēmums uh, Deutsche Bahn Schenker ir, protams, ka es šeit runāju par dzelzceļa transportu. Neviena asociācija dzelzceļa asociācija uh, Eiropā nav par megavilcējiem. Mēsnes kundze, jūs jautājāt, kā mēs ar prognozējamo transporta apjomu rīkosimies ar pierunājumu. Ja jūs šeit paraugoties Eiropas statistiku un uh, transporta veikumu, uh, Tur ir samazinājums no 2004. gada līdz 2011. gadam. Es e, neticu, ka būs e, kaut kāds milzīgs pieaugums, būs e, tāds pārskatāms pieaugums, ja vispār, un ja kāds teiks, ka bez mega vilcējiem nav iespējams, tas ir īstenībā aizvakardienas argumentācija, ļoti tāda novecojusies. Paldies! Viltgrava kungs, lūdzu. Eh, domājot par eh, platākām asīm, eh, noteiktiem ceļiem, platākiem ceļiem un tātad vairākām asīm, nu, brīvi apdzīvotākās vietās tas varētu būt nereāli. Un tālāk jautājums par simtprocentīgi tātad supervilcējiem atvēlētu infrastruktūru. Nu jā, nu tas arī būtu skaisti, bet tā ir utopija. Uh, Un e, praktiski tas ir neiespējami, ja ir daudz transporta mēzglu, e, apdzīvotu vietu tūmā vai pašās apdzīvotās vietās, nu tad neizbēgami šiem supervilcējiem būs jābrauc cauri apdzīvotajām vietām un e, nebūs praktiski pārbūvēt visu infrastruktūru. Un tāpēc arī šeit nav nekāda konkrēta priekšlikuma ierobežojuma vai, vai kā tam līdzīgi Nu, un ņemot vērā, tātad šī eh, tiesība akta, tā sākotnējais pieņemums bija tāds, ka pārobežu satiksme netiek apskatīta, bet, nu, nākotnē, mm, ja tas viss tā turpināsies, tad, nu, protams, te būs tā teikt trumpji rokās lobis, eh, lobijam, eh, lai par to iestātos, un pilnīgi noteikti pēc kāda laika. Uh, Um, mēs sastapsimies ar prasībām vēlreiz pārskatīt uh, mūsu tiesību aktus. Un, uh, kā jau teicu, šobrīd uh, smagi auto mm, loģistikas industrija. Tātad šobrīd puse vispār kravas automašīnu nu, tikai brauc ar pilnu noslodzi. Uh, Un um, šie te nozara vienkārši vēlas lielākas spēļmantiņas, ar kurām spēlēties. Un um, tas nedrīkst būt pašmērķis. Aerodinamika, jā, šeit ir uh, iespējami uzlabojumi, turklāt uh, efektīvi. Uh, tālāk aklie punkti. Nu, šeit ir jāizšķir divas, divas lietas. Pirmkārt, kabīnes dizains Eh, un otrām kārtām eh, tātad eh, visa tātad sastāva konstrukcijas radītie aklie punkti, ko izraisa nevis kaut kāda kabīnes uzbūve, bet puspiekabes un piekabes. Paldies, vispēcot referentam iespēju paust noslēguma komentārus. Lektrīda kungs, jā, Eh, es eh, vēlētos arī dzen saņemt eh, tātad rakstisku informāciju par situāciju Beļģijā. Jā, jā, es runāju par HGV, nevis par, par šī, šī brīd, šobrīd pieļauto, pieļautajiem smagajiem auto, nevis par šo te hipotētisko mega vilcēju, kas, kas tiek iztirzāts, teica Vulsgrava kungs. Nu labi, tagad gan vārds eh, laikt Frīda eh, kungam. Eh, cik īsi vien vēlaties, lūdzu? Vai paldies, priekšsēdētāji? Tiešām bija liels prieks piedalīties šajā sarunā. Paldies panelistiem, paldies ikvienam klātsošajam. Mēs visi tapām apgaismoti un tas noteikti atvieglos mūsu turpmāko darbu šodien gotie ieskati. Tas arī viss. Paldies! Paldies, nu ko saku arī es, paldies uh, visiem panelistiem, kā pirmā tā otrā paneļa dalībniekiem, paldies arī komisijas pārstāvim, kas eh, atnāca un kuplināja šo diskusiju. Disciplīnu, dārgie draugi. Citu jautājumu mums nav, tāpēc atgādināšu, ka eh, nākamā sanāksme ir ieplānota šepat Briselē 3. 30. septembrī pēcpusdienā pulkstens trijos. Priekšstādātājs saka paldies tulkiem, tulks saka paldies par klausīšanos. Visu labu!